Colleagues, um, I, I would like you to take your... Kolēģi, es vēlos, lai jūs ieņemtu savas vietas, jo mūsu rīcībā ir tikai laiks līdz 15.30 un mums šorīt ir bijušas milzīgas problēmas. Es neredzu šeit visus kolēģus un koordinators, bet nu tomēr sāksim, tāpēc, ka tāpēc, ka ja mēs šodien nesāksim darbu, tad mm, tā mēs arī vēlāk turpināsim. Tātad mums ir šodien daudz darāmā. Šodien pirmo reizi Libi komitejā uzstāsies tieslietu patērētājiem dzimumu līdztiesības komisāra Vera Jurova. Mēs kā koordinātori pēc tam drīz pēc tam, kad viņi tika apstiprināti pēc uzklausīšanas, eh, jau sākām ar viņu sadarboties, tātad eh, tā sanāksmes laikā Mēs runājām par eh, datu regulēšanu, mm, par pakotni šajumā, par eh, drošu ostu. Protams, eh, Viņa runā arī par neseniem notikumiem, tie ir arī viņas pārziņā. Viņai ļoti interesanta darbības joma, tās aptvēruma ziņā. Mēs. Tad ir daudzas lietas, par kurām mēs gribam viņai jautāt, tātad viņai ir laipni lūgta mūsu viešņu statusā. Būs daudz komentāri. Mm, es ceru, ka visi ir atraduši pareizo telpu un savas vietas. Paldies tiem, kas ieradušies šeit laikus. Tātad komisāra Jūrova sniegs savus ievadvārdus. Šoreiz mēs eh, noteikti ļausim vispirms izteikties koordinatoriem, uz tiem atbildēs Jūrovs eh, skundze un pēc tam varēs uzdot jautājumu pārējiem deputāti. Š, rīta darba cēlienā bija mm, lielisks darbs, jo visi ievēroja savai runai atvēlēto laiku. Ja jūs šādu pat kvalitāti varētu ieturīt tagad, tas būtu ļoti jauki. Lūdzu, kolēģi, uh, Ehm, atkārtojiet šī rīta darbā izrādīto disciplīnu, kas jums bija uzklausot Latvijas ministrs. Komisāri Jurava lūdzu, uzklausīsim jūs ievadvārdus un tad eh, koordinatoriem būs iespēja jums uzdot jautājumus. Lūdzu, vārds jums. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Morais kungs, paldies, eh, ka esat mani aicinājuši šeit Iespējams atceraties, ka tad, kad man uzklausījāt oktobrī, es solīju bieži uzturēt uh, saziņu ar jums un biežu viedokļu apmaiņu. Es tiešām to domāju nopietni. Man arī uh, bija pamatota <laughs> doma, ko jums teicu, būšu priecīgi jūs atkal skatīt vaigā, un tā tiešām ir. Esmu ļoti priecīga, ka ir šī iespēja apmainīties viedokļiem ar jums visiem tik agri šorīt, šogad. Tā mēs varam runāt par visu svarīgo e, informāciju, kas ir mūsu pārziņā. Iesākumam vēlos pieminēt viena lieta, kas mums visiem ir ļoti svarīga. Tā ir runa par drošību. Teroristu uzbrukumu Parīzē bija uzbrukumi mūsu galvenajām vērtībām - dzīvības vērtībai, brīvībai un tolerancei. Kaut kas tur notiek, saka priekšsēdētāji. To sauc par lībes fenomēnu. <laughs> Jā, labi, kolēģi, saka priekšstādātais. Kā jau es teicu, tu, tu parādiet savus vārdu lapiņas, tad, kad būs īstais brīdis, nevajadzētu šokēt komisāri, kad viņi pirmo reizi uzstājas Lībi komitē. Nu, vienkārši turpiniet runāt, nepievērsiet uzmanību redzamajam. Labi, tad tagad būšu relaksētāk. Paldies, saka komisāri. Mums ir jāiestājas par šiem fundamentāliem principiem un pamatvērtībām. Mums ir jācīnās par runas brīvību, jāapkaro rasisms, antisemītisms, ksenofobija, naida uzkurināšana un citas uh, tolerants trūkuma formas. Šorīt eh, koledžā mums bija konstruktīvs, kolēģiem bija konstruktīvs debats. Mēs vienojamies par to, ka pareizais līdzsvars jāpanāk starp brīvību un drošību, Un uh, mūsu atbildē ir jābūt uh, nepiekāpīgai un samērīgai, jāizmanto atbilstošie instrumenti un apņemšanās, atrisinot neatrisinātas vēl jautājums tāds kā datu aizsardzības reformu un jāveicina arī sastarpējā uzticēšanās starp dalībvalstīm. Tiesu jomai, tiesiskumai ir būtiska loma spēlējuma nākotnē drošības jūs īrumā. Un te uh, man būs sadarbība ar uh, pirmo priekšstādātāju vietnieku Timermanu kungu un Avramopulas kungu. Man ir piecas prioritātes, kuras jums gribu izklāstīt, tāpat kā šodien, šorīt to darīja kolēģie. Pirmkārt, mums jāstiprina mūsu darbība pret uh, antisemitismu un arī jā, jāapkaro pret musulmaņu noskaņas mums. Uh, jāapkaro rasisms, ksenofobija un jānodrošina, ka tas attiecas, ka tas tiek īstenots. Mūsu atbildība ir līdz, uh, mums bija jau atbildība līdz 2017. decembrī. Arī naida kurināšana tiešsaistē ir sodām. Mums jāvēršas pret antisemītisku vai ksenofobisku izteikšanos arī tiešsaistē. Otkārt jārod efektīvi risinājumi Eiropas Savienības līmenī, lai veicinātu koordināciju starp eh, visām tiesu aizsardzības iestādēm, mm, kas ir saistīts ar terorisma apkarošanu. Vēlos šeit jums minēt trīs praktiskus piemērus. Pirmais piemērs. Eh, Eiropas uh, apcietināšanas orders tieši pateicoties tām Francijas džihādists, kas bija nogalinājis Briselē pagājušā gada trīs personas ebreju muzejā tika e, nodots e, mazākā divu nedēļu laikā Beļģijas tiesnešiem no Francijas puses. Otkārt, mūsu policists Ekris izmantoja Eiropas kriminālo mm, pārkāpumu e, identificēšanas sistēmu, lai secinātu, kur ir divi brāļi, kas nogalināja policistu Šarliebdu tika pārbaudīti šie saraksti un tika izmantots ES instruments ECRIS, un dažu minūšu laikā šādi tika iegūta visa nepieciešamā informācija. Taču ECRIS arī ir, zinām, ierobežojumi. Respektīvi, tas neatiecas uz trešo valstu pilsoņiem. Mēs esam gatavi izskatīt iespējas grozīt juridisko ietvaru, lai akris paplašinātu, ekris paplašinātu arī uz e, trešās valsts pilsoņiem un apsūdzībām pret tiem. Trešais piemērs - juridis, savstarpējais juridiskais atbalsts ar trešām valstīm, izmantojot nolīgums vai arī izmantojot prokuroru sadarbību. Mūsu prokurori iegūs daudz informācijas, piemēram, no ASV, izmantojot pašreizējo spēkā esošo ASVS eh, savstarpēju atbalstu nolīgumu. Papildus tam ar dažām valstīm mums ir jāveicina sadarbība Eurojust ietvaros, piemēram, eh, ar Turciju un Pakistānu. Un efektīvāk ir jāstrādā Eirožast prokuroriem ir jābūt labi apmācītiem, lai pilnīgi sadarbotos Eiropolu un jābūt saistītiem ar ceļotāju uh, galveno ceļošanas punktu. Tad mums arī ir jāstiprina radikalizēšanas prevenciju īpaši uh, apcietinājuma vietās. Tāpat arī jānovēro tie cilvēki, kas ir devušies prom no apcietinājuma vietām, un tiek novēroti. Kā jūs zināt, ka slepkava, kas veica vardarbību košer veikalā Parīzē, bija diezgan pazīstams islāmists, un viņam arī bija īpašā novērošanas uzraudzības aprots. Un šai ziņā uh, dalībvalstīm ir jāstiprina savu sadarbību, lai risinātu šādus smagus gadījumus. Ceturkārt, jānodrošina, ka aizdomīgi naudas pārvadumi, kas var būt pirmais signāls tam, ka tiek gatavots teroristu uzbrukums, tiek atbilst, panāk atbilstošu reakciju, pateicoties nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas direktīvai, un arī mm, tiek sadarbojas finanšu Uh, nodaļas. Piektkārt, visos instrumentos, ko izstrādāsim nākotnē, piemēram, kā pārskatītais pasažieru datu reģistrs mm, un arī datu aizsardzības uh, uzturēšanas direktīva, tiek veidot tā, ka tie neskar mūsu pamatiesības un pamatvērtības un arī datu aizsardzības uh, pasākums. Mēs to esam izveidojuši un par tiem cīnāmies visu interesēs. Šajā ziņā vēlos arī pieminēt, ka mūsu datu aizsardzības reforma iekļauj direktīvu par datu aizsardzības noteikumiem krimināla eh, tiesību iestādēm un tiesaiesardzības iestādēm. Tas ir pat labam vajadzīgs vairāk kā jebkad agrāk, ja vēlamies stiprināt tiesu iestāžu sadarbību un īstenošanu dalībvalstīs. Šādi noteikumi veicinās efektīvāku sadarbību, pamatojoties uz apusēju uzticēšanos. Mums ir jāpanāk atbilstošs līdzsvars. Tagad vēlos pievērsties citiem tematiem mūsu kopīgajā darba kārtībā. Runājot par Eiropas prokuroru biroju, mums ir labāk jāaizsargā ES budžets pret krāpnieciskām darbībām. Mums ir jāpanāk lai 2016. gadā tiktu izveidots šis Eiropas priku, prokurora birojas. Turpmāk Eiropas prokurora birojiem izmantošu salīdzinājumu EPO. Eiropas parlamenta deputāta Makavejs kundze ir sagatavojis ziņojumu, ko es rūpīgi izpētīšu. Um, šis uh, projekts pareizi uzsver tos principus, uh, kas Eiropas parlamentam ir jāizmanto, lai atbalstītu Eiropas prokuratūras neatkarību un arī tā, strukt, tā struktūras efektivitāti. Un pievēršīs šos te diviem novērojumiem. Pagaidziņojuma pro, projekts eh, ļauj izvēlēties jurisdikciju Tas ir svarīgi, lai izstrādātu kopīgu Eiropas uh, uh, politiku PIF pārkāpumu jomā. Arī lēmums uh, tiesiski vajāt vai nē ir jāatstāja pastāvīgo kamera pārziņā pagaidu ziņojuma projekts paredz aizsargāt aizdomās turēt to tiesību saskaņā ar juridisko ietvaru. Tas ir svarīgi EPO leģitimitātei. Vakar pēc pusdienā man norisinājās interesants diskusijas par šiem lietām ar Makovei kundzi, un mēs vienojāmies par to, ka nākotnē intensīvi sadarbosimies strādāt pie šī jautājuma. Starp citu, mēs arī runājam par mūsu nostājām, proti, ka mēs abas esam praktiski noskaņots, viņa ir bijusi prokurori, un arī es pati daudzu gadu gaitā esmu strādājusi struktūra fondu jomā, un tas ir galvenais finansiālais resurs, kas ir deleģēts dalību valstīm. Tātad mēs radām kopīgas intereses šajos jautājumos. EPO būs efektīvs tikai tad, ja tam ir pietiekošs un labi definēts eh, darbības aptvērums. Es augstu vērtēju eh, līdz um, koplēmumu pieņēmēju sanāksmē panākto rezultātu. Latvijas prezidentūras laikā nav laika, ko varētu zaudēt direktīvai, ir jābūt transponētai dalībvalstīs pirms EPO sāk savu darbības 2016. gadā. Mums jāatrod vēl kompromiss diviem pamatjautājumiem. Pievienotās vērtības viedok, eh, nodokļa iekļaušana direktīvas aptvērumā un jautājums par to, uz kuriem pārkāpumiem attiecas eh, noteikumi par eh, laika ierobežojumiem. Mēs esam gatavi mm, piekrist eh, saprātīgiem kompromisiem un esmu gatava šai ziņā sadarboties ar Eiropas parlamentu. Tagad es runāšu par pamatiesībām, par darbu kārtību šajā jomā. Efektīva sadarbība starp tiesu īstenošanas iestādēm ir mm, ļoti svarīga mūsu pilsoņiem. Bet, kā jau agrāk sacīja, komisijas pienākums ir nodrošināt, ka pamatiesības un tiesiskums, kas ir mūsu demokrātiju pīlāri, te ir runa arī par runas brīvību, ir garantēta. Jebkāda iejaukšanās ir pieļaujama tikai tad, ja tā ir nepieciešama samērīguma. Runas brīvība ir viena no pamatvērtībām. Tā parāds, ka var paust savu viedokļu un arī, viedokļu un arī brīvi saņemt viedokļu, citus viedokļus. Eiropas cilvēku tiesību um, tiesa ir skaidri paudas viedokli, ka tas attiec arī uz idejām, kas citkārt var cilvēku šokēt. Tas attiec arī uz reliģijas kritizēšanu, ideoloģijas, uh, ticības un institūciju kritiku. Vardarbība un draudi nekad nav pareiza reakcija uz runas brīvības īstenošanu, un te ir jāievēro arī taktiska pieeja, un tās uh, jutīgie jautājumi ir jāpauž izmantojot dialogu runas brīvības aizsardzībā. Komisija ir paredzēta darīt visu, kas tās spēkos, lai nodrošinātu, ka ekstrēmistu mazākuma darbības, kas veicina ksenofobiju, rasismu un uh, iecietības trūkumu vai neiecietību tiek uh, apkarots. Ja būs nepieciešams, uh, komisija arī sāks pārkāpumu procedūru. Jūs redzat, ka esam sākuši pirmo pārkāpumu procedūru saistībā ar dalību valsts Uh, rīcība neīstenojot rasu um, vienlīdzīguma direktīvu. Mēs īstenosim pasākumus, lai aizsargātu minoritātes un atbalstītu Romu integrēšanu. Tas attiec uz LGBT rīcības plānu, kuram vēlos pievērsties šovien. Vēlos arī ziņot par jauno konstruktīvo gaisotni, ko pagājušā gada decembrī novēroju. Padomē, kad apspriedām nediskriminēšanas direktīvu. Mm, politiskā līmenī ilgu laiku tas tā netika darīts. Neviens neapšaubīja mērķi, un šita, ka neatrisinātie jautājumi ir atrisināmi, un varēsim pabeigt šīs sarunas jau šogad. Svarīgi, lai visas 28 dalībvalstis piedalīto šīs direktīvas pieņemšanā. Pamatiesību aizsardzībai jābūt vienādai visā Eiropas Savienībā. Runājot par Eiropas Savienības datu aizsardzības pakotnes reformu vēlos runāt par šo galveno projektu, kas šogad jāpabeidz. Šī reforma ir ar vienu ļoti svarīga, gan pamatiesība aizsardzībai, gan arī, lai aizsargātu vienotu digitālo tirgu. Sarunas padomē ir nonākuši savā gala posmā pēdējo mēnešu laikā. Ministri vienojušies par galvenajām jomām. Tas vēl notika Itālijas prezidentūras laikā. Padomi min parlamentam uz uh, papēžiem, un parlaments ir izrādējis līderību šai jomā. Latvijas prezidentūrai un man ir kopīgs mērķis, proti jūnijā vēlamies panākt kopīgu pieju un tūlīt pat pēc tam sāks dialogs ar jums. Es uzskatu, ka pozitīva dinamika regulas jautājumos arī veiksmīgi ietekmēs diskusijas par citu direktīvu. Kā agrāk minēts, nesenie notikumi aicina tiesības sargājušām iestādēm sadarboties ciešāk, un tas būs jaunais pamats mūsu jaunajai datu aizsardzības direktīvai. Uzbrukumi Parīzē neietekmē mūsu nostāju sarunās, kas turpinās ar ASV par datu apmaiņu. Mēs ieturam savu iepriekš izvēlēto līniju. Mūsu diskusijas ar ASV varas iestādēm lai īsteno 13 ieteikums, lai veicinātu drošo ostu, virzās uz priekšu. Nenoliedzam, tas prasa vairāk laika nekā sākotnēji bija gaidāms, taču šodien vēlos uzsvērt svarīgu panākto progresu. Kā jau zināt, esam ASV e pēc tam skaidri pauduši nostāju, ka droša osta, safe harbor, nevarēs turpināties bez pietiekošām garantijām par uh, nacionālās drošības piekļuvi. Tas ir svarīgs aspekts šai pakotnē. Pirmo reizi esam atklājuši, ka ASV ir stingri apņēmušies darboties šādā virzienā. Un e, izmantošanas mērķi ierobežo nepieciešamība un samērīgums, un ceram, ka drīz varēsim jums ziņot par panākto progresu šajā jomā. Mēs turpināsim neatlaidīgi strādāt pie šī jautājuma, un mani dienesti turpinās jums sniegt informāciju par jaunāko notikumu gaitu. Un mēs ceram noslēgt šīs diskusijas ar ASV līdz ASV ES ministru konferencei, kas notiks šī gada māja beigās, runājot par lietu sarunu nolīgumu, umbrella agreement. Sarunas par datu aizsardzību ir jau tālu pavirzošas priekš. Jau ir paredzēts palielināt datu aizsardzību individu, individiem, tad, kad dati tiek mm, nodota ASV rīcībā. Turklāt ir arī divpusēji nolīgumi, kas noslēgts ar dalībvalstīm un ASV Šajos nolīgumos parasti nav uh, aizsardzības pasākumu datu aizsardzībai. Vēlos izmantot iespēju vēlreiz sacīt, ka nolīguma noslēgšana ir atkarīga no tā, vai ASV izpilda sava apņemšanos paplašināt uh, Eiropas Savienības pilsoņiem un iedzīvotājiem uh, izmantot juridisko aizsardzību. Es to pavisam skaidri esmu sacījis visās manās tikšanās reizēs ar ASV varas iestādēm. Šī nolīguma noslēgšana veicinās tiesiskumu arī starp attiecībās ASV un ES. ASV ir paredzējusi tiesību aktu iesniegšanu kongresā, kas nodrošināt zinām aizsardzību arī ne ASV pilsoņiem saskaņā ar privātumu aktu. Mums šis projekts būs sīkāk jāizskata, taču mēs augstu vērtējam šo sen gaidīgo, aigaidīto soli, kas apliecina e, galvenā ASV prokurora apņemšanos. Es iesaistīšos ar jauno mm, ģenerālu prokuroru pēc iespējas drīzāk, tikko viņa tiks apstiprināta savā matā. Gaidāms, ka tā būs sieviete, tāpēc es teicu viņa. Var jums apstiprināt, ka mēs jums sniegsim jaunāko eh, sarunās izskatītā teksta versiju, tad, kad tehniskās detaļas eh, Mm, starp ASV maniem dienestiem būs izrunātas. Mēs eh, uzskatām, ka šīs sarunas norisināsies pilnīgi caurskatām un varēsim par tām sniegt informāciju parlamentā. Tāds ir pārskats par galvenajiem jautājumiem, tematiem un ceru, ka varēsim veiksmīgi sadarboties šajā jomā ar jums. Es jūs uzskatu par spēcīgu partneri un vēlos pēc iespējas drīzāk noslēgt m, eh, vēl neatrisinātos failus un sākt jaunas ciešā sadarbība ar jums. Tā mēs aizsargi, aizsargāsim pilsoņu tiesības un tiesiskumu, nodrošināsim viņiem iespējas un uh, veicināsim sastarpēju uzticēšanās. Paldies! coordinators for two minutes. Before I do... Paldies, komisāri. Mēs sāksim jautājumus, bet vispirms es lūkšu ikvienam, kurš sāks runāt, izvairīties no Avramopulas situācijas. Es nezinu, vai jūs zināt, par ko ir runa. Tas nozīmē, ka ļoti daudz cilvēki uzdod jautājumus. Šobrīd mums ir 27 runātāji jau pieteikušies, es slēgšu šo sarakstu. Tātad, ja jūs gribat runāt, tad jums tas ir jāpasaka tagad, ja ne, tad es slēdzu šo sarakstu. List, Antoine, but... Tātad, tātad pēdējie, kas vēl grib pieteikties, jūs varat pacelt roku, vai ir kāds, kas nav pieteicies. Okay. All the coordinators are on, of course, but... okay, that... Tātad runātāju saraksts ir noslēgts. Un pēdējais, kas vēl, kas grib pieteikties, tad tagad ir pēdējais brīdis to darīt. Okay, colleagues, let's begin. Tātad sāksim. You just slipped in under the, under the door. Ne. Tātad jūs esat iekļauts, jā, jūs paspējat pēdējā brīdī. Tātad sāksim ar Moniku Homu no Eiropas Tautas partijas. Priekšsēdētāja komisāras kundze. Vispirms par tēmu dātu aizsardzība. Manā skatījumā ir šī brīža redakcija, par kurai lēma parlaments un ko komisija mm, piekrita, un tajā tika ārkārtīgi liels priekšrocības dotas MVU. Mums ir vēl viens apstiprinājušs instruments. No Google man atsūtīja 37 lapuses ar jauninājumiem. Ja to es tam nepiekrītu, tad it kā vienošanās starp mani un Google ir atcelt un es vairs to nevaru lietot. Arī datu aizsardzībā ir runa par atļaujām, ko mm, var izmantot tie, kam ir liela tirgus kapacitāte, bet tāda, diemžēl, nav mazajiem uzņēmumiem. Tiem ir vajadzīga papildu aizsardzība. Kā mēs šo so problēmu varētu potenciāli atrisināt. Un otrs jautājums man mazliet pārsteidz, ka jūs izsakāties pa UNPNA, kas nav jūsu kompetencē. Par to bija dažāda veida viedokļi. Es gribētu dzirdēt no komisijas, vai tā varētu nonākt pie kāda kopsaucēja. Šobrīd ir vairāk viedokļi. Un Šai projektā arī ir vismaz gada aizkavēšanās, bet viens gads kavēšanās mm, var radīt dažādas problēmas, saturiskas problēmas. Ja notiks sarunas trilogā, trilogā starp padomi un parlamentu un komisiju, viss var vienmēr mainīties. Tāpēc man mazliet pārsteidz tas, ko jūs teicāt. Okay, thanks. <coughs> thanks, Monica. Next is Birgit Sippel for the S&D, Birgit. Jā, vielen dank. Vielleicht an... Liels paldies. Varbūt sākumā gribētu dot nelielu norādījumu, varbūt tas neatbilst komisāras kompetencē, bet pašreizajā debatē man mazliet pietrūkst jautājums par to, kā mēs mūsu dalību valstīs apkarosim radikalizāciju. Tas, šis jautājums attiecās uz sociālu izslēgšanu un līdzīgām tēmām. Šķiet, ka padomē pašlaik šiem jautājumiem piešķir tāda mazāka loma. Bet es tieši par šiem jautājumiem tagad gribētu runāt. Zināmā mērā mēs jau šo un to par šiem jautājumiem esam dzirdējuši. Ir vesela virkne ar pasākumiem, kur ir piedāvāti, kas ir nepieciešami drošībai. Un mans jautājums jums. Protams, tāpēc jums arī ir zināmā mērā atbildība, kā var nodrošināt to, lai visi šie pasākumi, kuri būs veicami, ka, ka viņi atbalsta Eiropas pamattiesībām, jo datu aizsardzības paketi vēl nav noslēgt. Un kā varēs nodrošināt to, lai šķēršļi, ko tiesa pašlaik ir pieņēmusi datu aizsardzībai, ka tie, šie ierobežojumi tiešām tiks ievēroti var vēl papildināt, ka pašlaik vēl trūkst pierādījums par cik tālu lidojuma pasažieri, ņemot jā, vērā jaunos izaicinājumus un to, ka nav pietiekama viedokļa apmaiņa Eiropā, ka tiešām viņi pietiekami tiek aizsargāti. Tāpēc man nav skaidrs, kā mēs tiešām par visiem punktiem, un mēs jau te runājam par dažādiem, par PMA, par uh, datu uzglabāšanu, internetu kontroli, sociālo tīklu kontroli un citi jautājumi, kas izskan plašsaziņas līdzekļos. Eh, jautājums par to, kā šādā sarakstā, kurš iespējams vēl būs vēl garāks, kā var es veikt pamatīgu uh, kontroli, jo uh, Līdz šim vēl nav skaidrs arī par to, kāds būs laika grafiks. Un man tiešām interesētu, kā jūs, Just ģenerāla direktorātā, kā jūs esat iesaistīti šajos darbos un kādus jūs esat paredzējuši turpmākos soļus? Okay, thank you, Birgit. Next <clears throat> for the ECR is Timothy Kirkhope. Nākamais ECR pārstāvs. Paldies, priekšsētāji. Un Prieks redzēt šeit komisāri. Es gribētu uzdot jums trīs jautājumus. Pirmkārt, vai varat pastāstīt par komisijas jauno priekšlikumu, par jauno datu saglabāšanas direktīvu pret, pēc Eiropas Savienības tiesas lēmuma pērnā gada? Vai jums ir komentāri? Otrkārt, jūs pirms brītiņa minējāt attiecības ar ASV vai Safe Harbor apturēšana un TFP līguma apturēšana ar ASV ir atbildīga rīcība šā brīža drošības draudu apstākļos, un treškārt, kā komisija paredz tikt galā ar pamatiesību, valsts suverenitātes, samērības un juridiskā pamatojuma jautājumiem. Šobrīd jau uz galda ir dažāda veida priešlikumi par Eiropas prokurora iecelšanu. Priekšsēdētājs šie jautājumi atgādina to, ja mums ir mm, komisāri, kas atbild par vairākām komitejām, un ja kaut kas pārklājas viņa atbildības jomā, kompetences jomā, it īpaši direktīvas, būtu labi jūs uzreiz atbildēt uz jautājumiem, ka datu saglabāšana mums palīdzētu no jums puses konstruktīva atbildi. Bet vispirms uzklausīsim Aldi jautājumu. Thank you very much, Chair, and uh, good afternoon and welcome to our committee, Mrs. Commissioner. Paldies! Paldies, komisāri, ka jūs esat šeit! Mums ir tik daudz, kas izdiskutējams. Pirmkārt, divi jautājumi. Kā jūs pati redzat savu lomu nākotnes pret terorisma plānā, pat ja komisārs Avropuls būs vadošā figūra šeit? Jums tomēr arī svarīga loma kā jūs taisāties piedalīties tajā, īpaši runājot par pamatiesībām. Citiem vārdiem sakot, kā jūs nodrošināsiet, ka pamatiesības vienmēr un visur tiek ievērotas pret terorismu plānām, un otrkārt, Eiropas Savienība ir ratificējusi ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, tā kā Eiropas Savienība ir to ratificējusi, tai ir pilnībā jāie, jāie, jāievieš tās noteikumi. Kā jūs nodrošināsiet, ka nediskriminēšanas direktīva tiks atbloķēta? Diskriminācija, diemžēl, turpinās. Šī direktīva ir ārkārtīgi vajadzīga. Diskriminācija turpinās pēc dzimuma, vecuma, pamazīmēm, dažādām lietām. Tā ir ikdienas realitāte tik daudziem eiropiešiem. Kā jūs grasāties atbloķēt šo direktīvu, kas mums ir tik ļoti vajadzīga? Paldies, ka atgādinājāt, ka komisāri ir atbildīgi arī par diskriminācijas un nediskriminēšanas jautājumiem. Kamīlijas kundze. Liels paldies! Man būtu divi jautājumi. Pirmais jautājums attiecas vēlreiz uz šiem ļoti daudzajiem priekšlikumiem no Tieslietu un iekšlietu ministrijas, kuri uh, pasaulē lidinās visapkārt uz daudz dažādām lapas pusēm. Es te lasu par eh, interneta um, ierobežojumiem un citiem priekšlikumiem. Un runājot arī par, eh, par Parīzes notikumiem, Beļģijas notikumiem, es šeit neredzu īstu kopsakarību, un es gribētu pajautāt, Es šeit runāju par principu, konkrētu principu, pēc kāda principa vajadzētu veikt papildus pasākums. Mēs šādu principu jau sen vēlējamies. Un mums būtu jāzina skaidrībā par to, kāda būs atbilde uz notikumiem Parīzē un Beļģijā. Tā būtu pirmā lieta. Ja pareizi saprati, pastāv tāds izvērtējums par to, kas ir efektīvs un kas ne, un par to, kā gūt pārskatu par visām šīm lietām, un otrā lieta ir pavisam atšķirīga. Mēs runājam par antidiskrimināciju, par islāmismu, fobiju un tā tālāk, bet ļoti liela problēma Eiropā joprojām vēl nav noskaidrota. Tā ir um, Roma un Sinti diskriminācija. Un gribēju pievērst tam jūsu uzmanību. Pasakiet, lūdzu, kā mēs tālāk virzīsimies šajā lietā uz priekšu. Mums ir Romā stratēģija, kura netiek uh, Uh, veikta, kuru dalībvalsts neveic, nekas nenotiek šajā laukā, tieši pretēji, um, notiek tā, tāda kā virzīšanās uz atpakaļ. Un komisijā Komisijai ir atbildība arī šajā jomā. Kā jūs vēlaties strādāt šajā uh, jomā un kā jūs gribat uh, strādāt saistībā ar līgumu tiesību pārkāpumu Čečņie? Paldies. Thank you, Cornelia. Next is uh, for the... Paldies, Kornelija. Tagad zaļo vārdā Džuliet Sargentīnī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es savā grupā esmu novērojusi, kā pilsoņiskās brīvības, tiesības. Uh, Tieslietas, iekšlietas atkal ir eh, populāras saistībā ar drošības debatēm, un to es saprotu bet jūs esat tiesiskuma komisāri, un jo īpaši tagad, kad norisinās kaismīgas debatas Eiropā par to, kā nodrošināties pret uzbrukumiem, kas, eh, ko es varētu dēvēt par eh, uz vietas eh, izaudzinātiem kaujiniekiem pretstatā ārvalstu kaujiniekiem. Taču mums ir jānodrošina, ka ir uh, godīga tiesa. Es vēlos uzzināt, kāds būs jūsu aktivitātes nākotnē, saistībā ar debatām, debatēm par juridisko astoņnieku. Jūs minējāt, ka e, bija veiksmīgs risinājums, e, ka terorists no Francijas tika tālāk nodots Beļģijai, pateicoties e, aresta, Eiropas āreda, um, aresta orderim. Bet kā nodrošināt to, ka tas neizvēršas par tādu kā Kafkas situāciju, kur cilvēks bezais situācija? Mēs saprotam, ka cilvēki kļūst par teroristiem vai par ekstrēmistiem brīvības atņemšanas iestādēs, cietumos. Mums kaut kas šai ziņā jādara. Es vēlos, lai jūs mums pastāstītu, kāds ir jūsu skatījums, kā nodrošināt Eiropā taisnīgu tiesu kā principu līdztekus tam, ka risinām drošības jautājums. Un pēdējais jautājums. Tiesiskuma uh, mehānisma Eh, tiesisku mehānismu. Mums būtu jāsāk to izmantot, un, vai vismaz jānorāda uz to, ko tas nozīmē. Vēlos zināt no jums, vai esat paredzējuši eh, kaut ko darīt tālāk ar tiesisku mehānismu, kā jūs domājat to izmantot debatēs par Ungāriju vai kādā citā situācijā. Es domāju, ka tagad risināt arī Kopenhāgenes dilēmu ir Eiropai izšķiroši svarīgi. Iz, tā Eiropa kļūst gan par drošu, gan arī uh, pietiekoši labvēlīgu valstīm. Paldies un FTD grupas vārdā Laura Ferāra. Paldies priekšsēdētāji. Buonasera. Eh, Leja par la... Paldies. Labvakar visiem. Jūs runājāt par dažādiem jautājumiem, bet Jūs teicāt arī, ka jāaizsargā pamatiesības. Jūs teicāt, ka Lība arī par to jau ir izteikusies. Padomē pirms divām dienām tika izdarīts spiediens, un es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Ko jūs esat paredzējuši darīt, lai pēc traģiskiem notikumiem Parīzē netiktu ierobežotas eh, pilsoņu pamatbrīvības. Tālāk par EPO. Jūs teicāt jau, ka pastāv jau vairāk principi šeit - kompetence, trans, daudzskatāmība, transparents un citi, bet mērķis ir cīņa pret uh, turpināt cīņu vai jūs domājat, ka šo prioritāšu jomas vēl var paplašināt? iekļaujot arī cīņu pret eh, mafijai līdzīgām apvienībām. Tādā, tādējādi mēs varētu arī cī, labāk cīnīties pret uh, mafiju Itālijā. Tālāk par justice. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs instruments tieši Bet ko jūs uzskatāt par šī instrumenta paplaši, paplašināšanu, īpaši uh, ņemot vērā pamat brīvību ievērošanu? Please, um, Komisāri, vai jūs varat lūdzu vispirms atbildēt uz koordinātoru jautājumiem, un tad mēs dosim vārdu citiem deputātiem. Ano, děkuji za otázky, pokusím se být. Paldies par šiem uzdevumiem. Mēģināšu izteikties īsi, jo domāju, ka Mums nav pārāk daudz laika. Attiecībā uz datu aizsardzību un mazo un vidējo uzņēmumu mūsu ekonomikas balstu aizsardzību, ko mums nevajadzētu nogurdināt ar birokrātiju. Nedomāju, ka varēšu ko jaunu pateikt, jo regulas priekšlikums paredz samazināt administratīvās prasības, kas pagātnē ir nogurdinājušas mazos un vidējos uzņēmumus un turpina tos nogurdināt saskaņā ar šā brīža direktīvas prasībām. Mēs redzam, ka mazie un vidēji uzņēmumi ir svarīgi. Mēs saprotam, ko var panākt lielas kooperācijas, korporācijas, atvainojos, uh, ka tā, tās var daudz ko padarīt, bet maziem uzņēmumiem tas vienkārši nav pa spēkam, tas vienkārši viņus nobeidz. Tāpēc šāds briesmas ir ņemts vērā. Datu aizsardzība prasa pārskat atbildību no visām tirzniecības um, firmām, uzņēmumiem kas attiecas uz pers, pasažieru vārdu reģistru, tas ir ārpus mana pilnvaru loka. Mēs par to šorīt priedām ar komisāru Avramopulu. Un pat labam mēs neplānojam tālākus soļus drošības jomā, bet runāsim par to februāra vidus kalotņu tikšanās laikā. Šī galotņa tikšanās, manuprāt, lielākoties paies runāt par iekšējo drošību. Latvijas premjere norādīja, ka iekšējā drošība būs ceturtā Latvijas prezidentūras prioritāte, bet viņi jau to teica pat pirms Parīzes uzbrukumiem, ka tā būs prioritāte. Vēlreiz atkārtošu, ka pasažieru datu reģistrs nav mana prioritāte. Cīņā ar radikalizēšanos šodien kolēģijā mums izraisījās diskusijas. Piekrītam ka tas ir uzdevums, kas stāv priekšā mums visiem, gan komisijas locekļiem, gan citām Eiropas iestādēm un dalībvalstīm. Iestādes lielākoties ir aģentūras, kas nodrošina drošību un pāraudzību. Pulčes kundze, kas ir atbildīga par transportu, arī domā par lietām, kas ir saistīts ar upju un gaisa transportu. Gar un plaši runājām par izstumtības jautājumu. Viens no jauniešu vārdarbības iero, iemesliem, kur dēļ viņi vērš ieročus pēc saviem līdzcilvēkiem, ir tieši izstumtība lielākoties ieceļotāji trešā paudze. Otrā paudze ir bijusi priecīga dzīvot Eiropā, pirmā paudze tātad bijusi priecīga, otrā vēl puslīdz, bet trešā vairs nejūtas pateicīgi ieceļošas uz, uzņēmēju valstī vai uzņēmēju sabiedrībai. Un viņi nolēma ķerties pie radikāliem ieročiem, brauc uz tālām zemēm un tad atgriežas kā ienaidnieka sūtņi. Esmu piedalījusies, es piedalījos šādās debatēs un teicu, ka ir vajadzīga šo jauniešu izglītošana, audzināšana, vismaz Čehijā. Varbūt jauniešos nav iedzīvot, iedzīvināts patriotisms, ieaudzināts. Varbūt, ka tas skanēs patosaini, bet atcerēsimies par patriotismu. Šajās diskusijās es arī atzīmēju, ka sabiedrības trūkumi, uz kuriem jaunieci domā, rēģēt ar ieroci rokās, ir skaidri sociāla problēma. Es runāju ar Google pārstāvi, ka ir jāizmanto arī sociālie tīkli jauniešu izglītošanai, jo šiem tīkliem ir liela nozīme jaunatnes vērtību sistēmas radīšanā. Tie ir plaši jautājumi, kuros katram ir jāpiedalās, lai cīņa pret radikālismu būtu sekmīga. Runājot arī par tiesiskumu, ir jādara viss iespējamais, lai apturētu radikālisma izplatīšanos cietumos un citās brīvības atņemšanas vietās. Tas ir jāaptur par katru cenu. kad runājām par to dalību valstīs decembrī, kad runājām ar to, par to ar dalību valstīm, tas skaidri teica, ka meklē alternatīvas sodus, lai šo parādību izolētu, izskaustu. Mēs runāsim par to vēl janvāra padomē. Jūs gribējat dzirdēt kaut ko vairāk par direktīvas projektu, datu saglabāšanā. Tas nav manā darba kārtībā, bet man ir daži uzdevumi saistībā ar pasažieru datu reģistru un to vai citu jautājumu. Man šie jautājumi ir jā, jāuzrauga cilvēktiesību skatījumā arī privātuma aizsardzības ziņā. Tas ir tieši mans uzdevums. Sekot līdzi Eiropas politikai priekšlikumiem skatīties, vai ir pietiekami aizsargātas cilvēktiesības, vai šai ziņā ir spērti pietiekami soļi. Centieni apturēt iniciatīvu Safe Harbor pirms es kļuvu par komisāri un īsi pēc tam aicināju mūs tikt vaļā no šī plāna. Kas notiks, ja tas ietvers Eiropas uzņēmumus un pilsoņus? Iedomājieties, ka lielas firmas uzņēmumi izdara mums spiedienu, prasot datu aizsardzību. Tas ir svarīgi Eiropas un Amerikas uzņēmumiem. Iedomājieties visus šos avotus. Ja mēs atbrīvojamies no Safe Harbor bez alternatīviem variantiem, mēs ģenerāla direktorātā izstrādājam alternatīvas. Es negribu jūs nogurdināt ar detaļām vai izteikt minējumus, bet šie dažādie risinājumi rada arī juridiskas dabas problēmas. Safe Harbor prasa, lai amerikāņi mums sniegtu skaidrs atbildes par to, kādās, kādos apstākļos drošības dienas saņem dati, kā amerikāņu iestādes nodru veids pastāvīgu uzraucību un safe harbor nosacījumu ievērošanu, kā viņi nodrošina pārskatu atbildību tad, kad dati tiek nodot trešajām pusēm, partneriem, uzņēmumiem, kas piedalās sistēmā. Tie ir trīs jautājumi, drīzāk jautājumu loki šajās pārunās, un kad mums būs atbildes, tad mēs varēsim justies droši, ka amerikāņu puse saprot, kas Eiropai ir svarīgs, un ka viņi sniedz mums attiecīgas garantijas. Tāpēc mēs cīnāmies par Safe Harbor sistēmas saglabāšanu un kvalitātes uzlabošanu. Atkārtošu, ka plānotais termiņš ir māja beigas, kad šīm sarunām vajadzētu būt pabeigtām, vai no nu amerikāņi mūs pārliecinās par savu, vai arī mums nāksies domāt par citiem risinājumiem. Ir bijušas ilgas debates un gribu pārle, pārliecināt Eiropas parlamentu, kurš pauž bauž, bāžas par Safe Harbor drošību. Mums pašiem ir jābūt jājūtas pārliecinātiem par to. Piedodiet, ka es tik ilgi un gari runāju, bet kas attiecas uz. Jā, kā par, par Eiropas propa, prokuratūru. Tie bija tikai koordinātori jautājumi. Vai es varu vēl runāt 5 minūtes? Bet būs līdzīgi jautājumi no, mm, no Būs līdzīgi jautājumi arī no deputātiem. Komisāri turpina. Jūs zināt, ka komisija strādā ar prokuratūras jautājumu dažādos veidos. Ir likumi, kas cīnās, kas ir vērsti pret diskrimināciju. Cerams, ka padomu tos brīz, drīz pieņems. Un, protams, mēs turpinām izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, aicinot tās pieņemt savas rīcības modeļus, stratēģijas, iesakām katrai valstī konkrētus risinājumus. Dalību valstu risinājumi reizēm nav pietiekami attīstīti. Protams, vienmēr pastāv pārkāpuma procedūras variants, ja dalībvalsts neizpilda savas saistības. Mums jau ir bijušas sarunas ar dažādām organizācijām, starptautiskiem, starptautiskos fórumos. Mums uz šo jautājumu ir jāskatās praktiski. Nevēlamies simtiem lapušu garus ieteikumus, bet drīzāk praktiski ieviešams padomus. Es ceru, ka mūsu pasākumi būs iedarbīgi. Cecīlija, vai jūs gribējat kaut ko pajautāt? Man ir par dienas kārtību, ir tik daudzi deputāti, kas uzdeva specifiskus jautājumus. Mans kolēģis jautāja par uh, čigāniem, par ro romām. Es gribu atbild par nediskriminēšanas direktīvu. Tātad tā jūsu pirmā oficiālā vizīte šeit komisijā, bet būtu ļoti jauki jūs atbildēt arī uz konkrētiem jautājumiem. A, okay, okay, me, Varbūt tādu netaisīsim dialogu, bet pie kārtas, augšu uz pie kārtības, vai varētu, mums ir jāiet tagad uz priekšu, lai arī jūs esat sašutuši daudzi deputāti grib jautāt. Tā ir komisārs pirmā vizīte šajā komitejā. Daudzi no jautājumiem ir bijuši diezgan problemātiski. Varbūt nākamajā sēdē varētu vēl pievērsties dažiem konkrētiem jautājumiem. Tas būs grūti 18, 19 jautājumu par Safe Harbor. Un arī saistībā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tie ir tieši jautājumi, ko jūs zināt, kuros um, deputāti grib konkrētākas atbildes. Ja jūs to darītu, sniegt tās, tas būtu ļoti jauki. Izteikties varētu konkrētāk par konkrētām lietām. Protams, reizēm jūs varat arī izteikties vispārīgāk. Un tad pāriesim pie deputātiem, jau ir ļoti daudzi kolēģi, kas izteica vēlēšanos uzdot jautājumus. Merci, uh, monsieur le président. Alors, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tagad ir, ka ņemot vērā uh, smago, not, smagos notikums uh, Briselē un Parīzē, skaidrs, ka mums jā, jācīnās pret terorismu, kas nepazīst robežu. Mums jāspēj mainīt un apstrādāt datus saskaņā ar to, kā tas ir nepieciešams. Uh, ir steidzami, un es piekrītu tam, ko teica kolēģi, ka jūs precīzi neesat izteikusies, tātad steidzami ir jāizveido jauna direktīva par datu saglabāšanu, un šeit es arī piekrītu manai kolēģei eh, koordinātorei. Vai komisija ir paredzējusi piedāvāt jaunu direktīvu, kas būtu saskaņotāka, samērīgāka un cik ilgā laikā, jo no šīs direktīvas, protams, būs atkarīga efektivitāte, bet arī īst, īstenošana arī Eiropas eh, prokuratūrai un pasažieru datu reģistram. Jums ir taisnība, kad jūs sakāt, ka jūs mm, pamat nodarbošanās saistīta ar mm, pamattiesībām, taču arī drošība no tām ir atkarīga. Un tagad mums ir jārīkojas steidzami, un tāda jāpiedāvā šī direktīva. Un es piekrītu, ka visi pasākumi, Eiropas prokuratūra, pasažieru datu reģistra jāizmanto, visi pasākumi, kas ļauj labāk apkarot organizēto noziedzību. Paldies! Paldies, ka izteicāties īsi! Lūdzu, kolēģi, ievērojiet šo piemēru, sekojiet tam! Pīters Nīdermīlērs lūdzu. Sir. Thank you very much. Uh... Liels paldies, komisārs Kunze. Vēlos atgriezties pie Romu politikas. Es esmu pārliecināts par to, ka jums ir zināms, ka daudzas Romu pilsoņu organizācijas ir ļoti sliktos ieskatos par ES ietvaru. Tās apgalvo, ka nav nekādas īstenas darbības šo stratēģiju īstenošanai daudzās dalībvalstīs, ka nav uzlabojusies e, Romu sabied, kopienas situācija, minimāli vai vispār uzlabojusi divīs jautājumi. Pirmkārt, kā esat paredzējusi iesaistīt atbilstošās kopienas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas? E, nacionālo stratēģiju īstenošanas uzraudzīšanā. Otrakārt, kā jūs esat paredzējusi īstenot eh, nacionālās eh, stratēģijās noteiktos mērķus, eh, izmantojot ES finansējumu? Paldies! Priekšsēdētājs vēl specifiskāk jūs nevarētu šo jautājumu uzdot. Paldies! Klīpeka kundze lūdzu nākošā. Jākujem, pan predsedam. Kungs, paldies priekšsēdētāji. Nu, godātā komisārs kundze, liels paldies par jūsu vārdiem, kas izskanēja šodien. Un paldies, ka esat mūsu viešņa. Un bijāt arī FAM komitejā vakar un ka veltāt tam centienus. Kad pagājušajā oktobrī notika jūsu uzklausīšana, jūs teicāt, citēju, ka jūs atdzīvināsiet centienus, lai padomē tiktu panākta vienošanās par direktīva, kas eh, liedz diskrimināciju pamatoties uz eh, reliģiju, vecumu vai eh, seksuālo orientāciju. Daudzas pilsoņas dalībvalstīs uztrauc tas, kā šī direktīva, direktīva ierobežotu viņu pamatiesības, īpaši viņu reliģisko brīvību. Citus uztrauc tas, ka šo projektu varētu uh, Eh, dažādi traktēt. Kā jūs esat eh, gatava risināt šo cilvēku bažas? Vai jūs nedomājat, ka labāk nebūtu vienkārši atteikties no šīs direktīvas projekta, ņemot vērā atšķirīgos viedokļus padomē? Paldies. Priekšstādās daži kolēģi ierodas tagad un vēlas izteikties. Nevēlos būt rupšs, taču man jāsaka, es jau esmu slēdz uh, eh, uz, jautājumu uzdevēju sarakstu tā, lai uh, komisāri varētu atbildēt uz jau uzdotiem jautājumiem, tātad vairs jautājums neuzdodiet. Um, Alberts Jānis, lūdzu. My, uh, Vēlos uh, savu iespēju izteikties vispirms dot uh, uh Evai Žulī, jo viņai jādodas prom. Vai jūs pieprasāt dubult laiku Evai Žulī? Ne? Labi, es atvainojos. Eva Žulī, dubult laiku jūs nedabūsiet. Vienkārši jūs jautājums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, komisārs kundze! Vēlos jums uzdot divus jautājumus. Mēs izliekamies, ka šodien atklājam teroristu draudus, radikalizācijas risku Eiropā patiesībā. Uh, terorisma apkarošana jau ir veca, un mūsu rīcībā jau visi juridiskie līdzekļi, lai to darītu, ir. Vēlos jums uzdot jautājumu, vai jūs esat paredzējis izmantot Orhūses ziņojuma secinājums. Šis ziņojums kopš 2007. gada vada deradikalizācijas. Uh, programmu un ir izveidot socioloģiskie secinājumi, kur ir faktori, kas veicina radikalizāciju. Tā tad ir zinātnes pētījumi par to, un es varu sacīt, ka viens no galvenajiem iemesliem ir segregācija un diskriminācija. Tas nav nekāds pārsteigums, taču tas ir secināts. Ir vēl arī jautājums par eh, radikalizāciju cietumos vairumam dalībvalstu ir pārāk mazs budžets cietumiem, piemēram, Francija tā ir, tā neievēro Eiropas padomis prasības par individuālajām mm, telpām. Tātad situācija cietumos ir nožēlojama šodien. Ko esat paredzējis darīt, lai piespiestu dalību valstis uh, Ehm, lai tām būtu budžets cietumiem un eh, tiesu procesiem atbilstoši to mērķiem. Un tad, ko esat paredzējis darīt, lai pieliktu punktu nesodāmībai un līdzzināšanai tādos gadienos, kad zināms dalību valstis uh, uh, cip uh, uzdevumā īsteno spīdzināšana laikā starp 2001 eh, un 2006 gadu. Un tas atainojas šī gada decembra, decembrī sagatavot Feinstein ziņojumā. Mēs zinām, ka Polija, Rumānija un Lietuva ir izveidojuši slepenos aizturēšanas centrus, kur ir notikusi spīdzināšana, pat laban nu, mums nav informācijas par izmeklēšanu, kas tiktu īstenošais valstīs. Tad, ko jūs esat paredzējis darīt, lai pielikt punktu šai šokējošai nesodāmībai? Paldies, priekšsēdētājs. Kolēģi, realistiski. Komisāri nespēja sīk atbildēt visiem jūsu jautājumiem jo tie ir tik detalizēti, kādu jūs nu pat uzdevāt. Jums vienkārši realistiski tas jāsaprot. Nākošai Makovējas kundze. Um, thank you. Paldies, komisāri. Vispirms apsveicu jūs ar šo amatu, un es ceru, ka gūsiet sekmes Un, lai jūs gūtu sekmes, jums, protams, ir jāapmierina arī mūsu prasības. Man tas jāsaka, tāpēc, ka jūs jau runājāt par Eiropas prokuratūru. Esmu priecīga, ka jūs turpināsiet iepriekšējā komisāra aizsākto darbu pie šī temata atbalsta Itālijas kolēģi, kad viņi uzdeva jautājumu par organizēto noziedzību. Mēs zinām, ka tas viss ir saistīts arī ar krāpniecību, tā skaitā pret ES fondiem, organizētie kriminālie finansējuma avoti, vai varētu iekļaut organizēto noziedzību jau tagad eh, Eiropas prokuratūras juridikcijas ietvaros, nevis vēlāk. Vēl viens konkrēts jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka PIF direktīvā mm, pārkāpumu definīcija varētu palīdzēt definēt Eiropas prokuratūras mandātu PIF noziegumos, jo mums jābūt skaidram nošķīrumam starp Eiropas prokuratūras mandātu un nacionālo iestāžu mandātu. Ja PIF direktīvā būtu labāk definēti pārkāpumi, tad Tas ļaut arī veiksmīgāk noslēgt sarunas padomē. Vai jūs tā domājat? Vēl viens jautājums par Eiropas prokuratūru. Varbūt eh, citi jautājumi gan nē. Ak, tā man nav. Es nevaru vēl uzdot vēl vienu jautājumu. Nē, nu labi, ja tā, tad tā. Labi, pavisam īsi. Nu, bet tad man ir jautājums no Annas Marijas, kur atsas bildes puses, kam jādodas prom. No nu jā, tas ir viltīgs, saka priekšstādātājs. Un viņa gan nebija runātājs sarakstā. Jā, tāpēc jūs tā darāt, turpina priekšstādātājs. Labi, labi, Makavei kundze turpina. Vai atsāksiet sarunas ar parlamentu par sabiedrības piekļuvu dokumentiem ar jaunu pieeju, lai īsten veicinātu mūsu institūciju, parlamentu un uh, komisijas uh, caurskatāmību. Tāds jautājums. Jā, ļoti labi, lieliski, saka priekšsēdē. Sarāja, lūdzu. Tak, herr ordförande, och eh, god middag, fru. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Labdien visiem. Labdien, priekšsēdētājs kungs. Vairāki šeit pieminēja Romu situāciju, un mēs uzskatām, ka Tas attiecās uz visām politiskajām grupām. Visi kaut kādā veidā nodarbojas ar Romu jautājumu risināšanu. Romu situācija, un tie ir mazāk kā 12 miljoni iedzīvotāji, tie ir Eiropas pilsoņi. Viņi mums ir kā kaunitraips. Es domāju, komisija. Note, komisijai noteikti ir jārisina šis jautājums, tai pastiprināt ir jāpievērš šim jautājumam. Mēs nevaram pasaulē runāt par skaisto Eiropu, kamēr mums pastāv vēl šis nošķīrums. Tas tiešām ir rasisms pret kādu iedzīvotāju grupu. Mums ir jāņem vērā nacionālās stratēģijas. Es nedomāju, ka uh, Romiem Eiropā būs pozitīva perspektīva, ja mēs neķersimies klāt šiem jautājumiem un tos nerisināsim. Tagad mans jautājums. Es saprotu, ka ir grūti atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Varbūt vēlāk vēlreiz pieteikšos, bet man tomēr ir vēl viens jautājums. Uh, kas attiecās uz vienlīdzīgu attieksmi. Tikai vienu jautājumu saka runātājiem. Mēs te runājam par stratēģiju, par diskriminācijas, diskriminācijas iemesliem. Tas e, mūsu darba kārtībā ir kā prioritāte. Uh, Bonī. Nākošais Bonī kungs lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Lies paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs Kunze, par jūsu visaptverošo prezentāciju, par jūsu optimismu. Un es vēlos uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, kā vēlaties atbalstīt um, datu aizsardzības regulas uh, darba pabeigšanu un pārliecināt dalību valstus un liktām izskatīt vēlreiz, izskatīt jautājumus par eh, pieeju, kas balstītu uz risku. Tas mums, maziem vidiem uzņēmumiem, ir ļoti svarīgi. Tā mēs tos padarām gatavākus īstenot šo risinājumu. Otrais jautājums. Es saprotu, ka komisārs Avramopulos ir atbildīgs par pasažieru datu reģistru taču uzskata, ka mums nepieciešams līdzsvars starp drošību un brīvību. Tā tad ir jāsadarbojas Avramopulas kungam un jums. Kad runāju ar cilvēkiem, man rodas iespējas, ka jūtu, ka mums jāsāk š, darboties pie šī pienākuma, pie pasažieru datu reģistra jāstrādā. Bet taču ir daži priekšnoteikumi. Pirmais priekšnoteikums ir pilnīgi jāizmanto GDPR Un otrkārt, eh, Eiropas ombudam eh, ir līdzīgas eh, pilnvars un dažām citām iestādēm par situācijas novarošanu. Es saprotu, turpin priekšstādājums Bonija kunga sacīto un Vikstrēmas kundas sacīto, viņam tagad neklausa. Jūs, komisāri, esat kolēģijā, un kaut arī jums nav konkrētas atbildības par pasažieru datu reģistru, jo jūs esat atbildīgi par datiem, jūs tomēr piedalīsieties šādu lēmumu pieņemšanā arī par pasažieru datu reģistru. Tātad tagad jūs, protams, politiski varat komentēt Natālīgu izbēgt lūdzu. Merci. Paldies, esat sveicināti, komisārs Kunze. Jūs jau pieminējāt gan savos ievedvārtos, un tad arī sniedzot atbildes dažiem jautājumiem. Ah, šo Eiropas prokuratūru. Un tagad ir pienācis mans laiks runāt par Eiropas prokuratūras kompetenci jomu. Pat labam, ah, tā prokuratūra var nodarboties tikai ar finanšu pārkāpumiem Eiropas ietvaros. Un vai nevajadzētu izmantot uh, pašreiz spēkā esošo tekstu, lai paplašinātu kompetences Eiropas prokuratūrai, lai uh, darītu to, ko ierosina mana kolēģa Ferāra, terorismu pārobežu noziedzību jau 20 gadus. To pieprasām. Mūsu uzdevums ir arī pielāgoties uh, notikumu gaitai, to smagumam, un varbūt nevajadzētu zaudēt laiku, neizmantojot šo līdzekli, jāvirsās tālāk ātrāk. Tad jūs arī runājāt par prioritātēm, um, aizdomās turamo tiesībām. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir drīzāk minimāls. Jūs esat jaunā komisāra, Ko jūs domājat par šo sākotnējo priekšlikumu? Un vai jūs neuzskatāt, ka mēs būtu varējuši doties tālāk, proti iestrādāt īstenu um, liecību nepieņemamības uh, kritiku, uh, kritēriju tad, ja tiek secināts, ka tik pārkāpts aizdomās turmā tiesības, un īpaši attiecībā uz trešo pantu starptautiskajā dokumentā. Jūs pieminējāt jūsu mm, kompetenšu aptvērumu, tās ir ļoti plašas, un tagad es tomēr atļāvos jums uzdot šo jautājumu Varbūt jūs varētu atbildēt šo jautājumu rakstveidā, ja tas ir pārāk detalizēts. Un pēdējais jautājums arī saistībā par cilvēktiesībām. Runāsim par bērnu tiesībām. Tās neapšaubām ir cilvēktiesību nesaraujam daļa. Tā ir kompetenci joma, kas jums kopīgi ar Timermans kungu. Vai jūs iesaistīsieties īstenā Eiropas stratēģijas bērnu tiesībām izstrādē? Eiropas līmenī, vai jūs varbūt ar mums varētu izskatīt iespēju vienpusēji parakstīt e, ANO bērnu tiesību konvenciju. Varbūt es izteicos nedaudz ātri, bet, nu, es atvainojos un paldies. Karējā kungs, lūdzu. Uz Mr. Korālu. Vai Korā kungs? A, Kovāla kungs, es te vainošu sekretariātu, saka priekšstādātais. Ir taču slavens džēza mūziķis. E, man savs korālu. Labi, labi, paldies. Grazie. Paldies komisārei Jurovai par ierašanos. Divi jautājumi saistībā ar policijas sadarbību un savstarpējo atzīšanu, proti tieslēmumiem un ārestu orderi, kas attiec uz tieslēmumu atzīšanu. Ir Lisabonas līguma pagaidu noteikumi, kas paredz sadarbību policijas spēku starpā. Tur bija padomas lēmums, apvienotā darbība, tie, tā nevar radīt pārkāpumu procedūru. 2004. gada sākumā komisija mm, uzsāka pārkāpumu procedūru pret dalībvalstīm par dažu aktu neieviešanu. Šobrīd un um, tika uzsākts pārkāpumu procedūras, kas attiecas uz aktīvu iesaldēšanas un konfiscēšanas noteikumiem. Tā ir fundamentāla norma, ar kuru ir jāvērš pret organizēto nosiedzību un pārobežu nosiedzību, kad ir īpašuma konfiscēšanas rīkojumi, piemēram, Spānijā vai Portugālē. Faktiski tiesneši nevar doties uz turieni. Tas rada zināmu lielu šķērstli tiesas darbībai šādas normas trūkums. Ko komisija šajā virzienā grib darīt? Kādu likuma pie, priekšlikumu tā paredz izstrādāt, lai konkrēti varētu rīkoties šeit. Really there. Anna Gomez, Anna. Anna Gomesa. Commissioner, uh, speaking of counterterrorism. Komisārs Kunz, runājot par cīņu pret terorismu. Guantanamo slepeniem cietumiem un citu izmeklēšanas vietām. Tas viss bija ap, atspoguļots ziņojumā, senāt ziņojumā. Mēs cerš, cenam vērsties pret dalībvalstīm, kas piedalījās tajā visā, bet mēs gribam, lai jūs strādājat, lai sparat soļus cietušo kompensēšanai, palīdzēt kompensēt cietušiem nodarīto kaitījumu sadarbojoties ar dažādām tiesām dalībvalstīs. Tas ir būtisks elements ne tikai cilvēktiesību pārkāpumu ziņā, bet arī korupcijas ziņā, jo senāta ziņojumā ir ziņots, ka, ka ir do, nodota nauda. Tur bija pilnīgi skaidri nelegulā, nelikumīgi naudas legalizācijas gadījumi cilvēktiesību pārkāpumu ziņā. To varam uzsvērt un to uzsvērt vēl vairāk. Tiesu sadarbībā mums ir jācīnās ar korupciju Eiropas Savienībā. Ir ārkārtīgi lieli vēl aizvien trūkumi šai ziņā. Vācijā bija korumpants notiesāts, bet Portugālē viņš tika aizsargāts. at, izmantojot dažādas juridiskas atrunas. To būtu varējis, mēs būtu varējis nodot datus kor, Portugāļu tiesām. Ir dažādi trūkumi cīņā ar korupciju Eiropas Savienībā. Ko jūs darāt šajā jomā un ko jūs taisāties darā, darīt? Anna, tagad lūdzu Aksels. Vielen Dank! Paldies! Man būtu divas tēmas, kam es vēlētos pieskarties. Pirmais jautājums attiecās uz datu aizsardzību, tīpaši par jautājumu Safe Harbor. Negribu šeit pats paust savu filozofiju par Safe Harbor tēmu. Gribēju tikai pajautāt, vai jau tika domāts par to, vai FTC uzdevumu. Uzdevumus var veikt arī pats kā alternatīvu, ja Safe Harbor izrādīsies veiksmīgs, un vai pastāv arī citas alternatīvas, ja Safe Harbor nebūs, jeb kādas citas iespējas vēl pastāv. Un otrais jautājums saistīts ar EPO un Eirojust. Šeit es gribētu komisijai pajautāt, kā komisija plāno strādāt ar Eirojust un EPO, vai komisija paliks pie pakotnes pieejas, uh, jo es domāju, ka nošķiršana kā tāda būtu grūta. Eiro just, manuprāt, nevar tikt reformēts, ja nav, kamēr nav skaidrs, kas notiks ar EPO. Un tāpēc es gribētu zināt, kāda ir komisijas nostāja. Un, ja EPO tiešām īstenosies, kā tur varētu tad uh, integrēt arī um, procedurālās tiesības. Thank you, Axel. Paldies, Aksel. Nākošais eh, Fernando Lopes Aguilar. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Daudz jautājumu šeit jau ir izskanējuši, daudzām tēm, tēmām pievērsieties savā prezentācijā, un vēl daudz vairāk jautājumu uzdev mūsu kolēģi. Bet viena lieta, kam gribēju pievērsties, ir nevis pasažieru datu reģistrs, bet starp savienotā punktu starp datu aizsardzību un pasažieru datu reģistru. Jūs to pieminējat. Nav šau par to, ka pasažieru datu reģistrs, jeb PNR, mm, ir izgaismot no dalībvārds valdību puses padomē tieši pēc uh, slepkavīgām Parīzē. Taču lieta ir tā, ka tā pati padome bloķē pasažieru datu reģistra pakotni. Vai jūs parakstītos zem tās idejas, ka padome varētu m, mm, pati sev izdarīt e, ko labu, atbloķējot pasažieru datu reģistru, kuru pieņēma šī Lībe komiteja un arī plenārsēde Eiropas parlamentē, jo mūsu skatījumā Ir nepieņemami, ka pasažieru datu reģistrs ir bezizējas situācijā, ka šī datu aizsardzības pakotne ataino Eiropas parlamenta centienus strādāt uh, cilvēktiesību jomā, kā tas arī atainojas Eiropas uh, <laughs> pamatiesību, pilsoņu pamatiesību hartā. Tomas Čadovskis. Paldies. Paldies arī komisārs kundzei. Paldies, ka esat mūsu viešņi, un man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par Eiropas prokuratūru. Kā mēs varēsim pārbaudīt vai kāds krimināls pārkāpums ir Eiropas prokuratūras pārziņā vai kur citur. Un vai jūs esat gatavi runāt par Eiropas prokuratūru kā atsevišķu tematu šeit? Un otrais jautājums saistīts ar zimu līdztiesību. Mēs bieži vien runājam par to no sieviešu viedokļa, bet es gribētu uzdot jautājumu no vīriešu viedokļa. Čehijā tiesu procesos, kad ir runa par bērnu audzināšanu un alimentiem, Parasti uzvarētājs ir sievietes. Tēviem tiek piešķirs tikai divas līdz četrām stundām, ko viņa ik pēc divām nedēļām drīkst pavadīt ar saviem bērniem. Es gribētu zināt, vai jūs arī šos jautājumus skatīsiet. Paldies par atbildi. Ok, Tomas, thank you. Paldies, Tomas. Nākošā Barbara Spinelli, lūdzu. Grācie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji gribēju pajautāt, pateicoties komisārei, pie viena, ko viņi domā par sacīksti, kas ir vērojama valstīs un padomē, pieņemot pēdējā brīža ārkārtas tiesību aktus un datu drošības jautājumu, proti tiesību droši, drošību vai šīs tiesības nav mm, netiek izmantotas nevajadzīgai terorisma radikalizācijai. Runāt par nevajadzīgajām lietām, piemēram, PNR reģistru, jautājums, vai terorismu Parīzē mēs būtu varējuši ar to novērst, ir bīstami precedenti, piemēram, terorisms, nelegālā imigrācija, uzņemšanas centri, identifikācija. Apmeklēju vienu šādu centru Ziemassvētku laikos pie Romas vietā ar nosaukumu Ponte de Galerija. Tas atgādina koncentrācijas nometni, moku vietu, kur kopraksta, kur tādus centrus, kas kā centrāla izlīkošanas pārvaldi izmantoja agrāk un tagad. Tieši šādos centros, cip centros un arī migrantu uzņemšanas centros rodas nākamie teroristi. Nedomājiet, ka mums izdosies pieņemt pasažieru vārdu reģistru un mums ar to izdosies panākt, novērst teroru, tādu kā Parīzē. Priekšsēdētājs. Tātad nākamais jautājums ir no His, Hismanovras kundzes. Paldies, priekšsēdētāj kungs, Jurovs kundze. Paldies par izsmeļošo šīs dienas priekšlasījumu. 2015. gadā beidzas termiņš, kurā dalībvalstīm ir jātransponē direktīva par minimālajiem standartiem noziegumu upuru aizsardzībai. Kopā ar direktīvu eh, Eiropas regulu arī par labāku to cietušo aizsardzību, kur ir cietuši uzbrukums Eiropas Savienības teritorijā. Da, šī direktīva palīdzēs uh, dalībvalstīm nodrošināt bezmaksas palīdzību cietušajiem, tie saņem specializētu palīdzību, informāciju, medicīnas un juridiskās konsultācijas. Jautājums, vai jūs pāredzat palīgi darbības vai asistenci kaut kādu dalību valstīm, kad tām būs jāīsteno šīs direktīvas prasības? Thank you. And next is Mr. Chaki. Paldies, Čakī, kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātāji. Komisārs kundze. Nav pieejams tulkojums. a vyšší úroveň ochrany v EÚ, jak je tomu teď, že sa tejto veci hodláte venovať Chci sa vás zeptat, zda došlo k nejakému pozitívnemu posunu v tejto veci, zda máte nejaké konkrétní plány, yes, uh, respektíve čo plánujete udelať, aby um, zákaz... Čaký kungs, saka priekšsēdētājs, nav tulkojuma tulki laikam nolēm nestrādāt. Čakī kungs turpina priekšsēdētājs, nav tulkojuma. Komisāri, jūs saprotat, bet, nu, <laughs> varbūt tas arī ir viss, kas jums vajadzīgs, bet, nu, <laughs> varbūt nav svarīgi, lai vēl kāds saprot. Nu, es negribu te nākt lējā ar politisku komentāru. Es nezinu, vai visus apmierina tas, ka jūs vienkārši ar komisāru savā dzimtajā valodā runājat. Jūs gribat, lai tā arī turpinās labi? Vai varētu atkārtot? Nē, nē, jūs vienkārši turpiniet, tas nekas. Turpiniet, turpiniet. Jo komisāri jūs saprot. Nu, viņi pēc tam man izstāstīs, par ko runa. Runātājs turpina. Mans jautājums attiecas uz tradicionālo nacionālo minoritāšu aizsardzību Eiropā. Tad eh, komisāri varētu atbildēt šo jautājumu. Paldies. Eh, man šeit es sapratu, par ko runa <laughs> saka priekšsēdētājs. Radeva kungs. Is, uh, Ak, tas bija Radeva kungs. Tad tagad nākošais ir cits Agarna kungs. Paldies, priekšstādātājs. Turpin mēģināšu iemācīties pareizi izrunāt jūsu vārdu. Man gan būs vajadzīgs tūko, tūkojums, priekšstādātājs. Nu, nav jau tā kā Aksel Volts, to es tulīt iemācījos, bet ar jūsu vārdu viss tik viegli man neiet. Pagājušajā gada beigās bija apmēram 120 tūkstoši, kas bija aizturēti pirms tiesas. Un, at, un tā aizturēšana var ilgt no diviem mēnešiem vai pat vairāk par veselu gadu. Īsumā, ko jūs esat pārredzējusi risināt šo problēmu? Komisārs Kunz, paldies! Thank you for being so Paldies, ka izteicāties tik īsti. Tagad rādēju kungs. Благодаря ви, господин председател. Paldies, priekšsētāji kungs, cienītā Jurovs kundze. Pēc pēdējiem teroru aktiem Francijā un novērstiem aktiem Baļ Beļģijā sabiedrībā noris virkne diskusija par to, ko var darīt Eiropas līmenī, lai novērstu tādus nāk, uzbrukums arī nākotnē. Slepenie dienesti un policija sadarbojas, cenšoties cīnīties ar terorismu, ir noris pārrobežu sadarbība izmeklēšanas, lai dotu izšķirošu triecienu teroristiem. Nezinu, vai Eiropas košeru veikalos vēl kāds šaubās par to, ka ir svarīgi saprast to, kādi sakari starp radikāļiem ir Beļģijā un Spānijā, lai sagrautu terorisma šūniņu. Vienīgais eksistējušais mehānisms pārobežu policijas un tiesas sadarbības pastiprināšanai ir Eiropas nolikums par mm, izmeklēšanu, kas tika pieņemts pagājušajā gadā. Eiropas Savienībā ar to mēs varam mēģināt izjaukt starptautisku noziedzības tīklu un noziedzību. Komisārs kundze direktīvas Transponēšanas termiņš dalību valstīs ir 2017. gads, kā jūs zināt, bet no otras puses ir nepieciešams ātrāk uzlabot pārobežu sadarbību kriminālu vajāšanā saistībā ar terorismu draudiem Eiropā. Vai jūs varētu lūdzu komentēt, līdz kuram datumam direktīva tiks transponēta dalībvalstīs, vai jūs varētu mudināt dalībvalstis to transponēt pēc iespējas drīzāk, lai uzlabotu šo sadarbību? laikos, kad e pirms Eiropa vēl kļūst par liecinieci kādam jaunam teroraktam. Okay, thank you. And the last person on the list is Mrs. Stevens. Pēdējā ir Steven Kungs. Helga. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs, komisārs Kunze, atbildat par eh, vienlīdzīgu attieksmi, eh, un jūs sadarbojaties ar Timermanu kungu, kurš ir atbildīgs par cilvēku tiesībām. Ir īstenots eh, līgums arī saistībā ar cilvēkiem ar ar īpašām vajadzībām, un tagad nepieciešams to īstenot. Tajā ir ietverti uh, īpaši panti, kas runā par sievietēm un meitenēm ar uh, kustību traucējumiem. Un gribētu uzdot jums jautājumu, komisārs kundze, par attīstību padomē, ņemot vērā Eiropas Savienības horizontālo direktīvu par antidiskrimināciju. Kāda ir pašreizējā situācija? Ir ļoti svarīgi, ka mēs sasniedzam progresu, jo cilvēki ar īpašām vajadzībām tiek dažādā veidā vēl joprojām diskriminēti. Problēmas pastāv gan meklējot darbu, bet tāpat neskaidrs ir jautājums par dzīvesvietas atrašanu, tāpat piekļuvu sportam un kultūrai. Arī šajā jomā vēl daudz kas ir veicams. Kādus soļus jūs esat paredzējis spērt, lai sievietes un meitenes ar īpašām vajadzībām, lai viņas arī tiktu ņemtas vērā, domājot par šo vienlīdzīgas attieksmes jautājumu. Albert, you... Paldies. Uh, Albert, jūs vēl ar vienu esat šajā sarakstā. Es negribu te izraisīt kaut kādas problēmas, bet, nu, lūdzu, izsakieties īsi un arī pašie kungs. No kuras grupas jūs īsti esat? Jūs esat kādā grupā vispār? FDDD. Ak, tā, jūs esat no FDDD. Labi. Tātad, lūdzu, abiem vārds, taču pavisam īsi. Jānis, lūdzu, vispirms. That... Vispirms vēlos sacīt, ka es augstu vērtēju to, ka komisija acīm redzot vēlas pārskatīt pasu, pasažieru datu reģistru direktīvu. Eiropas Savienības tiesā pagājušajā gadā bija lieta par to, un, protams, tā jāņem vērā neapšaubāmi. Mums ir jārod pareizā atbilde drošības jomā. Uh, Turklāt ir jāpārskata mūsu politika arī attiecībā uz nacionālo drošības politiku tās gaismā, Un komisija ir jārunā ar dalību valstīm par sadarbību un kopīgiem noteikumiem šajā jomā, kaut arī pat labā nelīgumā tas nav paredzēts. Lielas paldies, ka izteicāties īsāk priekšsēdēt. Bašēr kungs arī jūs lūdzīs. Paldies, priekšsēdētāji, labdien, labdien komisāri Masāls Bašie. Nesen atgriezos Londonā li, ar lidmašīnu un ātri ceļos tikt cauri imigrācijas birojam Oh, bet es mēģināju trīs, četras reizes, man tas nekad neizdevās. Un eh, beidzot man novedu, aizvedu uz robežu kontroli un tur man pārbaudīja visādi. Es viņam tur teicu, ka Bašēra nozīmē labo ziņu nesējs, tas izraisīja smieklus, un tomēr man bija vairāk kārt viņam kaut kas jāstā. Citreiz mani apstādināja 3-4 stundas, man uzdeva visāds jautājums, tā skat arī smieklīgus. Tā ir skaitā, kuru labdarības organizācijas es atbalstu, kas teica Marie Curie vai Macmillan Cancer Relief. Uh, tad imigrācijas e, virsnieka seja liecināja par briesmām, par bailēm, jo viņš gaidīja, ka es minēšu Hamas. Nu, es esmu gana jau dzīvojis cilvēks, pieaudzis, es to varu pieciest, taču iedomājieties, ka kāds cits no jums trešā ir paudze, kas šeit tika pieminēta, tiek pakļauta šāda veida profilēšanai, e, šāda veida imigrācijas noteikumiem tāda mētiecīga izmeklēšana pret viņiem tiek vērsta. Vai runājot ar mūsu partneriem tādiem kā ASV, jūs varētu minēt, lai viņi aizver šo nožēlojamo uh, cietumu, ko sauc Guantanamo Bay. Ja paraugāties, kas notiek Sīrijā, tad šie cilvēki savos video, video valkā oranžus uh, kombinezonus, lai ataino to, kas notiek Guantanamo. Otrakārt, priekšstādātājs pārtrauc runātāju, otrakārt vairs nebūs turpina runātājs. Vēlējos apmeklēt savu, uh, <laughs> savu brāļdēlu viņš ir inženieris priekšsādātājs. Saka, es zinu, ka viņš ir priekšsādātājs. Nu, pie kafijas tās es varēsim pabeigt šo diskusiju. Es zināju, ka tā būs kļūda, ka ļauj jums runāt. Es vienmēr to zinu. Paldies, Bašīra kungs. Jūs komentāri noteikti iepriecināja gan mūs, gan arī komisāri. Elīša Šlaini bija lūgusi izteikusies, izteikties daudz ātrāk. Prezidente. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāre Jūrova. Iepriekš jūs teicāt par aiz, aizturēšanas apstākļiem cietumos. Runājot par kriminālu tiesisko drošību, 2011. gada dokuments, kur tika, po, kas tika publicēts, vieš diezgan lielas bāžas par daudz, lielo pašnāvību skaitu un dažādām problēmām Manā valstī Itālijā, piemēram, ir īpaši aktu, aktuāla šī problēma. 67 tūkstoši aizturēto un ir tikai 40 tūkstoši paredzētas vietas. Tātad cietumi ir pārpildīti. Vai ir iespējams piesaistīt NVO, lai nodrošinātu ieslodzīto tiesības un vai ir paredzēti kādam obligātie standarti Eiropas ieslodzīto tiesību garantēšanai. Paldies, Kortis kungs ir aizgājis, bet viņš, jūs esat pēdējais runātājs. Paldies, paldies komisāri. Sakarā ar teroristā uzbrukumiem Parīzē ir sākušās debats par to, kādai būtu jābūt Eiropā. Es gribētu dzirdēt moderno jūsu definīciju vārdam patriotisms, jūs to minējāt. Šobrīd mēs zinām, ka aizbildinoties ar cīņu pret, kom, pret terorismu radikalizāciju, ir paredzēta tā ir tiesiskuma eh, definīcijas māja un pat Schengenas līguma atcelšana. Ko jūs domājat teikt jaunajiem nacistiem, neonacistiem Grieķijā, ka, kā viņus iekārdināt kļūt par demokrātiskiem cilvēkiem? Komisāri, lūdzu, jums tiek dots vārds atbildēt uz Libe deputātu jautājumiem. Lūdzu, mēģiniet izteikties īsi un konkrēti. Es zinu, ka jūs daudz ko pierakstījāt, un ja jūs neatbildat uz visiem jautājumiem, tad jums ir iespēja sniegt atbildes arī rakstiski. Bet mēģiniet izteikties pēc iespējas konkrētāk, un es vēlos deputātiem par par izteikt par kodolīgajiem jautājumiem. Mēs, mums jāiet uz priekšu, bet mēģiniet atbildēt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Es jums sniegšu rakstiskus jautājumus, uz tiem jautājumiem, uz kuriem man nebūs laika atbildēt. Bet tagad es gribu pateikt, ka, kas attiec uz Guantanamo līča cietumu, šī pašreizējais ASV prezidents Obama, uzrunājot valsti, minēja šo jautājumu arī privātumu, vienlīdzīgu samaksu sievietēm. Man nebija laika noklausīties visu runu, bet tā mums ir ļoti svarīga. Kas attiecas uz spīdzināšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem, mēs, protams, šo situāciju uzraugām ar savas aģentūras vīnē starpniecību. Kad vien tiek pārkāpti tiesību akti, mēs to piefiksējam un pēc iespējas kaut ko darām. Protams, ka jautājums ir sarežģīts. Par aizturēšanas ilgumu, pirmstiesas apcietināšanas apstākļiem, cietumiem mēs arī sekojam līdzi visam un ir iespējams, ka viens no mūsu pirmajiem likumdošanas priekšlikumiem, vai pat pirmais jaunās komisijas likumdošanas priekšlikums, īpaši pievērsīsies šim jautājumam, bet tā nav šā gada prioritāšu lokā šī tēma. Runa par diskrimināciju. Bija jautājumi, diezgan daudz jautājumi. Jūs minējāt, ka es runāju par mm, cilvēku tiesībām un prokuratūru. Prokuratūra būs atbildīga par cilvēktiesību noziegumiem, arī par noziegumiem, kas skar Eiropas finanšu intereses. Vai jautājums bija, vai, jūs, vai mēs nemēģinām paplašināt Eiropas prokuratūras kompetenci, iekļaujot citus noziegumus. Es uzklausīju šādus jautājumus arī juridiskajā komitejā janvāra beigās trīspusīgajā sanāksmē. Mēs par to runāsim ar Latvijas ministru un Luksemburgas ministru šai sanāksmē. Mēs pārspēdīsim tālākos soļus, ko mēs šogad varam spērt, lai mēs varētu līdz gada beigām saprast, kāda ir padomas nostāja. Mums ir konkrēti jautājumi, kas šā, šai gadā ir jārisina. Rīgas sanāksmē es jau to paziņoju. Latvijas valsts sekretāram es spriedīšu par iespēju paplašināt prokuratūras pilnvaras bet mana ģenerāla direktorāta kolēģi un juristi ir norādījuši, ka ir dažas problēmas un šķēršļi, kas var liekt paplašināt šīs pilnvaras. Es šobrīd neko tātad nesod, nesolīšu, bet mēs mēģināsim to vēl pārrunāt Rīgā. Pārla, prokuratūrai būtu jāspēj izmeklēt pārobežu terorismus un citi noziegumi pret drošību. Bija vēl viens jautājums par drošību. Šķiet, par to mēs esam runājuši jau ilgi. Ne tikai pēc Parīzes uzbrukumiem kas attiec uz prokuratūru, ir daudz tehnisku jautājumu, kas ir vispirms jārisina. Padomē ministri uzdeva virkni specifisku jautājumu, saņēmām dzeltenās kartītes no parlamentiem. Mēs sūtīsim vēstules uz šiem parlamentiem, skaidrojot, kāpēc prokuratūra ir vajadzīga, Eiropas prokuratūra ir vajadzīga, kāpēc tā vairos sabiedrības paļāvību, kāpēc tā pārliecinās sabiedrību, ka mēs darām visu iespējamo, lai nepieļautu Eiropas līdzekļu izšķērdēšanu. Eiropas prokuratūra mums ir vajadzīga un ceru, ka arī Makovēs kundze mēs šeit sadarbosimies. Runājot par nediskriminēšanas direktīvu, nedomāju, ka Amerikas Savienotās valstis atteiktos risināt atsevišķos, runāt ar atsevišķām dalībvalstīm. Ir daudz pretdiskriminācijas pasākumiem pasākumi, piemēram, ārpus darbvietas, izglītības jomā, pakalpojumos. Pagaidām nesmu dzirdējusi nevienu, kas iebilstu no dalībvalstīm vai padomus pret to. Tātad ir daļa vēl neizskatīt jautājumu. Piemēram, mm, ēku struktūru, struktūras pārmaiņa, periods, termiņš, lai varētu iekļūt ēkās ar ratiņkrēslu, vēl citas problēmas, kas dalībvalstīm jārisina ar vairāk ministriju starpniecību, un tas vienmēr viss sarežģīja. Direktīvai ir tā uzliek dalībvalstīm budžeta slogu. Mums ir jādara viss, ko spējam, lai šī direktīva tiktu pieņemta padomē, tā ka mēs varam sākt trilogu. Runājot par Romu iedzīvotājiem. Taisnība, mēs par to runājam jau ilgi. Gaidām ziņojumus no dalību valstīm, bet es vēlētos visiem jums pajautāt, vai jums ir kādi spožu domu par to, kā atrast risinājumu. Kad radoša ideja, tad lūdzu, dariet to man zināmu. Jo mums ir horizontālā direktīva, bet mums ir jāpanāk, ka dalībvalsts un visi, iesā, visi iesaistītās puses izdara to, ko, to, kas tām ir jāizdara. Ja dalībvalsts kaut ko grib darīt, tad mēs parasti arī finansējam atsevišķos soļus. Šai konkrētajā gadījumā mēs darīsim tāpat, ja dalībvalsts lūgs atbalstu finansēt pasākums, mēs tos finansēsim. Dažkārt problēma ir praksē, ka ir kāda iestāde, kas risina jautājumus, bet cita iestāde finansē tos. Tas arī ir, ar to arī jātiek galā. Ir vajadzīgi arī labās prakses piemēri. Ir nepieciešams šīs labās prakses darīt zināms citām dalībvalstīm. Ir dažādas bezpeļņas organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas varētu mums pastāstīt, kā viņiem veicas. Es tikšos ar šo iestāžu un organizāciju pārstāvjiem. Manā rīcībā ir pētījums, kurā ir minēti atsevišķie fondi, līdzekļi, kas ir paredzēti Romu projektiem Spānijā. Ļoti bieži patiesībā mēs iztērējam daudz naudas kādam konkrētam jautājumam, bet šī nauda īstenībā nav iztērēta liederīgi. Mums ir jāskatās katrā gadījumā un jāvērtē aizdomās turamo un procesuālās tais tiesības. Mēs runājam par profilaks, prevenciju un represijām. Pirmkārt, ir jāpievēršas aizdomās turamo procesuālajām tiesībām. Mums ir izdevies šīs tiesības, to aizsardzības līmeni palielināt ir īpaši attiecībā uz bērniem. Bet tas tāpat neko nemaini, un pamatprincipi paliek tie paši - tiesības uz taisnīgu tiesu, inoce, neat, nevainības prezumciju un visas citas lietas. Tās ir jāievēro. Co se týče obětí uh, eh, trestných činů, ano. Tagad par smagu noziegumu upuriem vai vardarbībā cietušajiem direktīva stāsies spēkā šogad ļoti bieži tieši no mums, no komisijas, ir atkarīgs tas, ka mēs dalībvalstīm pilnīgi skaidri pasakām, šī direktīva ir jāievieš pilnībā. Tas ir mūsu ikdienas darbs, mēs to veicam. Protams, attiec arī uz citiem tiesību aktiem. Šodien kolēģijā no rīta mēs vienojamies, ka pamat uzdevums ir nodrošināt, ka mēs zinām, kas, kādi darbarīki ir mūsu rīcībā. Mēs nedrīkstam apsolīt sabiedrībai jaunu instrumentu radīšanu. Eiropas pilsoņi sagaida ne tikai Eiropas Savienības iestādes rīcību, bet arī konkrētus soļus no savām valstīm, savas konkrētās dalībvalsts. Runājot par pasažieru vārdu reģistru, Avramopuls jūs informēs, par to norit diskusijas. Es nesaku, tas uz man galīgi neatiecas. Tas uz man attiec tieši tāpat, kā arī privātuma un datu saglabāšanas nosacījumi, noteikumi. Bet es negribu iegrimt detaļās, jo negribu atstāt iespēju, ka esmu kaut ko apsolījusi un jūs tādējādi, tādējādi sadarīt situāciju neskaidrāku, apgrūtinot jūs ar detaļām. Bija runa arī par Eurojust un prokuratūru. Eiropas līgums par Eiropas Savienības darbību paredz, ka tiks dibināts šāda prokuratūra un tā tiks pievienota Eurojust. Es lūdzu kolēģiem precizēt šī teikuma nozīmi līguma kontekstā. Šobrīd mēs pārspriežam finanšu situāciju un personālu. Gaugulā tā būs jauna iestāde. Ir jānosaka kādas tieši būs attiecības starp Eurojust un e, šo te prokuratūru. Skatoties, meklējot pēc iespējas efektīvāku un rentablāku risinājumu, es jau lūdzu veikt ietekmes novērtējumu, izvērtēt variantus saistībā ar finansēm, personālu un citām lietām, lai šī institūcija iespējas ātrāk sākt darboties, proti 2000, līdz 2016. gadam. Thanks, uh, Paldies, Jurovas kundze. Es domāju, ka nākošajās sanāksmēs. Mēs organizēsim tematiskas diskusijas arī ar Abramopulas kungu, piemēram, par Safe Garden, Harbor, gatavoties Rīgas sanāksmē par regulēm. Un šīs sanāksmes jau pēc definīcijas vien būs specifiskāks. Tātad liels paldies, ka uzklausījāt šo milzīgo jautājumu skaitu, un es varu sacīt, ka citkārtā vairs nedarīsim pārējās Eh, sanāksmes būtu par konkrētu tēmatu, par diskrimināciju romiem vai kaut kā tā. Tātad liels paldies, ka veltījāt mums laiku. Paldies, ka kolēģi uzdodat jautājumus, bijāt disciplinēti. Kolēģi, pirms jūs dodaties prom, vēlos eh, atgādināt, ka 18.30 uz 12. 12. Mm, stāvā būs kokteļu vakars. Nu, man jāsaka, daudz vietas tur gan nav tas īpaši mīļi no manas puses nav, ka jums to saku, bet, nu, jūs visi esat aicināti pus septiņos, 12. stāvā.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 people can continue their... Lūdzu, ieņemiet vietas, lai uh, turpinātu darbu. Sarunas lūdzu ārpus šīs telpas. Okay. So, uh, the next item on... Nākošais darba kārtības punkts šo pēcpusdienu ir uh, situācijas apstāsts par diviem lībe priekšlikumiem pret um, um, pret narkotika politikas jomā, tātad 2014. gadā jau parlamentā vairākums pieņēma vienu dokumentu, tas norāda, cik svarīgs šis jautājums ir. Padomi pagaidā vēl nav pieņēmusi šo, šīs vispārējās pieejas, kas veicinātu sarunas starp, starp divām institūcijām. Šodien uzstājas Latvijas prezidentūras pārstāvi komisijas Eiropola un arī Eiropas narkotika narkomānijas uzraudzības centra pārstāvi. Viņi stāstīs par progresu, kas ir kopš pirmā lasījuma pieņemšanas. Vispirms eh, vārds referentiem, tad runātājiem, sešiem runātājiem, tad ēnu referentiem un eh, Libe deputātiem, Libe komitejas deputātāt vispirms. Referentiem, ja es Barija, Himenes Beresil Barijo, un tad uh, citi uzstāsies Himenes Beseri kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas parlamenta deputāti un uh, arī citi pārstāvi, arī no Eiropas narkotika narkomānijas uzraudzības centra, Eiropola kolēģi un draugi. Mums tagad būs iespēja runāt par, par šīs direktīvas nozīmi saistībā ar um, psihoaktīvajām vielām. Gribētu pieminēt visus, kas ir iesaistījušies darbā pie šīs tēmas. Mērķis ir aizsargāt veselību un drošību, tīpaši šeit uh, apdraudēti ir jaunieši, jo tā ir iedzīvotāja grupa, kur visvairāk interesējas par psihoaktīvajām vielām. Ir vesela virkne tiesību aktu Eiropas Savienībā. Gribētu atgādināt par tiesību aktu no pagājušā gada aprīļa, kur runa bija par par psihoaktīvo vielu eh, rad, eh, izstrādāšanu un uh, pārdošanu, runājam mēs par tādām nelegālām vielām kā estasija un kokaīns, bet pastāv e Eiropā arī citas psihoaktīvās vielas. Kopš 97. gada atklāts daudzas vielas, un šī, šis jautājums ir vēl sāsinājies. Pēdējos gados psihoaktīvo vielu ražošana ir trīskāršojusies. Gandrīz katru nedēļu mēs varam konstatēt kādu jaunu psihoaktīvo vielu, un tas savukārt nozīmē, ka pašreizējās regulas nav pietiekams, lai pārvaldītu situāciju. Mēs zinām, ka jaunās psihoaktīvās vielas ir ar, ar lielāku devu pastāv daudz legālas vielas, ir tīpaši tādas, kuras nāk no Ķīnas. Ir vesela mirkne, virkne laboratoriju arī Amerikā un Eiropā, kur tiek ražotas tās augtās legālās uzmundrinošās vielas. Un tika pirms vairākiem gadiem aizturēti, eh, aizturēts liels daudzums sūtījumu ar šādām vielām. Un šādas vielas tiek eh, jauktas kopā un tās kļūst par amfetamīniem. Mēs zinām, ka šīs vielas nāk gan no Ķīnas, gan no Eiropas, un mums ir jācīnās pret, šī, pret šo attīstību. Jaunās vielas nāk arī no tīpaši ne tikai no Ķīnas, bet arī no Indijas. Mums tiešām jārīkojas, lai aizkavētu šādu psihoaktīvo vielu ražošanu. Mēs varētu izstrādāt pārējais regulu, līdz ar to nodrošināt, ka šāda veida vielas mm, lietotājiem vairs nav pieejams. Mēs zinām, ka jaunās vielas ir saistīts ar lielu risku. Un, ja mums šāds dokuments būs, tad varētu izstrādāt arī aizliegumu uz laiku. Pašlaik mums ir pārējais pasākumi, un mums ir jānogaida vēl uz pilnīgu riska izvērtējumu un tad var pieņemt aizliegumu kādai vielai. Tomēr mums ir nepieciešami spēcīgāk noteikumi, re, lai rīkotos pret šādām vielām, jo tās var kaitēt mūsu iedzīvotājiem. Eiropas parlamentam ir jāsūt ļoti skaidru vēstījumu. Mums pēc iespējas uh, drīzāk ir jārīkojas. Kāds piemērs pagājušā gada novembrī notika kopīga akcija sadarbojās Spānijas un Vācijas policija Eiropa lietvaros un tika aizturēts ļoti daudz uh, vielas, tā, tā skaitā arī hašiš. Eiropa var darīt vēl daudz vairāk, lai cīnītos pret šādu vielu izplatību. Mūsu mērķis ir virzīties uz priekšu ar regulu, kuru pieņēmām aprīlī. Mēs zinām, ka dalībvalstīs ir atšķirīgi viedokļi par, jur, par tiesisko pamatu. Vai šis jautājums saistīts tikai ar tautas veselību, iedzīvotāju veselību, jeb šeit jābalstās uz pāntu, kas attiecās uz iekšējo tirgu. Tad mums ir arī 114. pāns, kurš tāpat ir ļoti svarīgs. Ar, ar šī pānta palīdzību daudz ātrāk var rīkoties, un tas nozīmē, ka tad mēs vairāk balstītos uz iedzīvotāju veselību. Būtu tiešām labi virzīties uh, pēc iespējas ātrāk uz priekšu, lai šādas vielas nenonāktu apritē. Parlaments par direktīvu jau ir paudis savu viedokli un par regulu tāpat. Uh, Tāpēc, nevilcinoties, tagad es gribētu dot vārdu nākošiem runātājiem, lai tas varētu turpināt šo tēmu. Thank you very much. I welcome. Liels paldies. Augstu vērtēju Latvijas prezidentūru. Esiet sveicināti. Komisijas pārstāvs un arī Eiropas narkotika narkomanātības uzraucības centru un arī Eiropola pārstāvi un arī, protams, parlamentu juridisko dienestu. Ziņojums par abiem failiem ir pieņems iepriekšējā sasaukuma laikā. Himienes kundze ir prezentējusi abus failus. Regulē, regula un direktīva un parlamenta pieņemtā nostāja. Valdīja konsens par abiem failiem. Parlaments ir atbalstījis šo jautājumu harmonizāciju, ļaujot uh, lēmumu pieņemšanu ES līmenī mm, aizliedzot dažas vielas no patērē tirgus vai arī aizliedzot to ražošanu. Kāds lēmums jāpaņem ir atkarīgs no tā riska, kur konkrētā viela uh, izraisa vairāk kā vienā dalībvalstī. Parlaments ir izskaidrojis uh, noteikums, ka šāds lēmums aizlim netiek pieņems. Šādā gadījumā katra dalībvalsts pati var ieviest ierobežojumus savā teritorijā. Kā sacīja Himnes kundze, parlamentam skaidra sistēma ēs e līmenī, kas ļautu pieņemt uh, saistošu lēmu, ir nepieciešama un tā ir nepārprotama pievienotā vērtība šai priekšlikumā. Un mēs tā atbalstām šādu risinājumu. Ir divi apsvērumi, kāpēc ir šāds lēmums ES līmenī. Pirmkārt, tirgus pieņem spēkā, un pārobežu dimensija šim tirgum ir galvenā problēma, jo pieaug arī digitālo tirgu loma. Šie tirgi pārdod produktus. Otrkārt, izmantojot Eiropas schēmas, īstenojot riska padziļinātu uh, izvērtējumu, un tas ir kā pamats uh, lēmumam par vielu aizliegumu vai pārdošanas, ražošanas vai pārdošanas paliegu, aizliegumu, ir īstenais veids, kā atbildēt uz draudiem. Kāds, kādi ir draudi? Jauni cilvēki, īpaši jaunieši vēlas mm, izmēģināt kaut ko, kas varētu eh, mainīt viņu apziņu stāvokli, Un tā nav vienīgā problēma. Īstenā problēma saistīta ar šo tiesību aktu nosaukumu. Jaunās psihoaktīvās vielas vai jaunas tiešām nozīmē visam jauns ar jauniem elementiem, jaunu ķīmisko sastāvu, ar nepazīstamiem rezultātiem no veselības viedokļa. Gandrīz katru dienu parādās jaunas psihoaktīvās vielas, jaunas un arvien jaunas. Tātad mēs nedrīkstam par zemu novērtēt negatīvās sekas. Tā kā šī problēma ir steidzama risināma, tā ir draudi mūsu pilsēņu īpaši jauniešiem ikdienas. Mūs uztrauc tas, ka padomi nav panākusi vienošanos par abiem failiem. Mūs īpaši uztrauc tas, ka padomē norisinās tādas diskusijas, kas varētu pieņemt nostāju, kura neļaus pieņemt saistošs lēmums ES līmenī. Es ceru, ka prezidentūra šodien paskaidros, kāda ir pašreizējā situācija padomē. Mēs esam dzirdējuši, ka bija diskusijas padomā par regulas juridisko pamatu. Ir viedokļi, kas uzskata, ka iekšējā tirgus juridiskais pamats nav labākais un labāk ierosina par pamatu izmantot 168. pāntu sabiedrības veselības līguma. Tas ļauj noteikt minimālos noteikumus par definīcijām, krimināliem pārkāpumiem un sankcijām 83. pants. Es saprotu, ka Itālijas prezidentūra mēģināja iziet no šīs strūpceļa, apspriežot, kā vielu izvērtēšanas procedūrai būtu jānorisinās, atliegot lēmumu par juridisko pamatu, līdz tiek panākt vienošanās par juridisko procedūru. Tā tad te ir nozīme, kāda lēmuma pieņem padomē. Un mēs dzirdējam, ka Latvijas prezidentūra šīs diskusijas atkal uzlika uz apspriežu galda. Protams, mēs nevaram apspriest, analizēt daudz priekšlikums, lai atrisinātu uh, juridiskā pamata problēmu šai pakotnē. Protams, mēs ievērējam subsidaritātes un proporcionāls, uh, proporcionāls principu. Taču Parlamenta lēmums bija vērs uz juridiskā pamata rašanu, kas piemērots konkrētajai problēmēm, lai rastu atbilstošu ietvaru problēmas risinājumu. Mums nedaudz uztrauc tas, ka risinājums neļautu pieņemt saistošus lēmumus aiz līmenī. Mēs uzskatām, ka tieši šāda lēmuma būtu šī priekšlikuma īstenais aicinājums un pievienotā vērtība. Parlamenta nostāja paredz, ka ES saistoša, saistošs lēmums ir iespējams tikai tad, ja vairāk par vienu dalību valsti skar šī problēma. Un tikai tad, kad eh, Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs un Eiropols ir nākuši klējā ar vērtējumu atbilstošā līmenī. Un tad arī notika apspriešanās ar EIS aģentūrām un uh, aģentūrām dalībvalstīs, lai izvērtētu konkrētās vielas izraisīto risku. Un tikai pēc šāda izvērtējuma tad tiktu pieņems lēmums, ka var pieņemt lēmumu, saistošu lēmumu e, par šo vielu, par tās ražošanas aizliegumu vai izņemšanu no tirgus. Ja šāds lēmums ES līmenī netiek pieņems, tad dalība valstis nacionāla līmenī ar, ar vienu var ieviest aizliegumu, ja tam tas ir viņa skatījumā nepieciešams. Cits juridiskais pamats ļauj izveidot ātrās proc procedūras, kas eh, liedz patērētē tirgu nonāk šīm vielām, kas var apdraudēt mūsu uh, Eh, iedzīvotāju veselību. Es domāju, varētu uzklausīt eh, sākuma informāciju no juridiskā dienas. Mēs esam atvērti katram risinājumam, taču mēs vēlamies, lai risinājums būtu tāds, kas paredzētu darbošanos ēs līmenī. Šodien sanāksmes mērķis ir šo jauno psihoaktīvo vielu tematu atkal iekļaut politiskajā darbkārtībā. Mēs vēlamies atgādināt, kāda ir problēma, kas ir likts uz spēles un kas tiek piedāvāts, ko darīt. Mēs vēlamies uzklausīt komisijas eksperts, Eiropola parlamenta aģentūru, aģentūrā Eiropas parlamenta juridisko dienestu, lai uzzinātu, kādas ir piedāvātās procedūras, tendences un iespējamie riski. Mēs vēlamies uzklausīt prezidentūru par padomē panākto progresu un vēlamies apspriest, kāda ir nākošie soļi spēram. Es ceru, ka šodien sanāksme sniegs mums atbildes uz dažiem jautājumiem, kurus es jau minēju un arī Terēzi iepriekš minēju Un mēs ceram, ka mūsu šodienas diskusijas sasniegs dalībvalstu ausis, un mēs pēc iespējas drīzāk varēsim pāriet pie trialogiem. Paldies! Thank you! Paldies! Paldies Ivanas Basarīlam kundze un Bonik kungam, paldies par jūsu uzstāšanos. Un tagad tūlīt dodu uh, vārdu horizontālajai darba grupas prezidentūras, Latvijas prezidentūras pārstāvēja Lūsai. Lūdzu, vārds jums. Dear Mrs. Chair, dear members. Cienītā priekšsētāja, parlamenta deputāta, kolēģi, Savienības padomē, darba grupā mēs skatāmies uz jauno psihoaktīvo vielu parādību un mūs uztrauc tas, ka šo vielu lietotāju skaits aizvien pieauga dalībvalstīs. Mūsu rīcībai šajā ziņā ir būtiska nozīme. Kopš 2005. gada esam izveidojuši mehānismu, ar kuru varam strādāt ar šīm bīstamajām vielām Eiropas līmenī. Tas palīdz mums risināt aizvien lielākos, grūtākos uzdevumus, kas mums šodien stāv priekšā. Tāpēc esam pateicīgi komisijai par regulas priekšlikumu par jaunajām psiho psihoaktīvajām vielām un attiecīgo direktīvas priekšlikumu, bet narkotiku eksperti horizontālajā darba grupā par narkotikām ir izskatījuši šo priekšlikumu sīk un smalki, īpaši pievēršoties informācijas apmaiņas sistēmai riska klasifikācijas līmeņiem un īstenošanas iespējām, kā arī iespēju ieviest pagaidu aizliegumu un procesu pātrināšanas līdzekļiem. Izmanto šo izdevību, lai, no, lai jums teikt, ka mēs darām visu, ko varam, lai šīs diskusijas virzītu uz priekšu. Mums padomē tomēr vēl nav izdevies panākt vienprātību. Dalībvalstīm ir virkne bāžu, rūpju, kas ir jāņem vērā, lai mehānisms varētu labi un efektīvi darboties praksē. Kā parlaments norādīja savos grozījumos, mēs atzīstam, ka sabiedrības veselības aizsardzība ir galvenais priekšlikuma mērķis, nevis iekšējā tirgus uzlabošana saistībā ar legāliem šo vielu lietošanas gadījumiem. Jauno psihoaktīvo vielu tirgus uzlabošana var radīt, dot nepareizu signālu sabiedrībai, plašākai sabiedrībai. Otrakārt, tāpat kā parlaments, mēs esam nobežījušies par to, ka dažas dalībvalstis var paturēt spēkā vai ieviest jaunus dalībvalstu pasākumus par psihoaktīvajām vielām kā arī ieviest stingrākus noteikumus, ja tur, kur ir rīkojusies jau Eiropas Savienība. Tāpēc sabiedrības veselības aizsardzība un dalībvalstu elastība, elastīgās iespējas ieviest jaunas pasākumus ir mūsu galvenā rūpe, tomēr tā nav, tie nav vienīgie jautājumi. Dalībvalsts cenšas panākt pareizu līdzsvaru starp procedūras ātrumu un pieejamiem līdzekļiem. Kā zināt, jaunās psihotīvās vielas ir nesen parādība. Atkarībā no pieejamām nelegālām narkotikām maz ir pētījumu. Pētījumi ir narkomānijas politikas, narkotika politikas pamatā. Vajadzīgs laiks, lai izanalizētu šīs vielas, kas ļaut mums nonākt pie jauniem faktiem no otras puses esam viensprāts, ka jārīkojas ātri. Tas ir saistīts ar apstākļu, ka jaunās vielas ātri vien nonāk tirgu. Runājot par pieejamiem faktiem, ir jāspēj regla, reformēt klasifikācijas sistēmu lai nebūtu tā, ka vielas tiek iekļauts vidējās bīstamības pakāpē. Praksē tomēr ir grūti savākt pietiekamus faktus, kas palīdzētu nodalīt, nošķirt riskantās no mazāk riskantām vielām. Runājot par prieslikuma juridisko pamatu 114. pantu, kas ir tirgus saskaņošanas pamats. jautājums vairāk kārt ir aplūkots horizontālajā darba grupā par narkotikām kopš brīža, kad priekšlikums nonāca galdā. Tas arī viss sarežģīja uh, veselības ģenerāla direktorātā Latvijas prezidentūra pirmajā sanāksmē veselības ģenerāla direktorātā parādīja, ka ir vienprātība, ka 114. pantu varētu aizstāt ar citu juridisku pamatu. Tas vēl ir jāizpēta. Daudz delegācijas teica, ka 183. pants kopā ar 74. pantu būtu arī ņemam vērā. Nobeigumā lūdzu jūs ņemt vērā, ka diskusijas par jaunajām psihoaktīvajām vielām ir svarīgākais jautājums horizontālajā darba grupā par narkotikām mūsu prezidentūras laikā. Mēs pieliksim pūles, lai panāktu vispārēju pieeju padomē mūsu prezidentūras laikā. Paldies! Liels paldies. Tagad vārds Sorāka kundzei, iekšlietu ģenerāldir, eh, kungam, iekšlietu ģenerāldirektoram, iekšlietu ģenerāldirektorātu ģenerāldirektoram. Paldies. Alusas kundzei, paldies Himenes Becerilu Barijo un Bonī kungam par to, ka tika aicināts šeit uzstāstīt par lielisko sadarbību pie šī jautājuma. Šis fails mums ir ļoti svarīgs, tas ir steidzam risinājums fails. Es domāju, tas ir. Uh, E, pieminēšanas vērts, kāpēc šis vēls ir tik svarīgs un steidzams. Nu, tagad mums ir uz pierādījumiem balstīta ēst politika, kas tagad nes augļus visbīstamāko narkotika izmantošu heroīna un um, kokaīna izmantošana samazinās, un to cilvēku skaits, kas pārdozēšanas dēļ iet bojā, arī samazinās. Uh, Taču problēma kļūst sarežģītāka. Un MPS eh, jaunās narkotikas, ko dēvē par eh, legal high, arī pieņems spēkā vēl neredzētos apjomos. Un tas ir izaicinājums mūsu esošanai. Um, narkotika pārbaudas kontrolas vīze kopš 96. gada vairāk par 900 jaunām narkotikām ir atklāts ES. Katru nedēļu divi, divas jaunas narkotikas atklātas 2014. gadā. Ik nedēļu. Š, tas ir, tie ir nopietni draudi veselībai tiem cilvēkiem, kas šīs vielas izmanto tāpat kā nelegālās narkotikas. Mums ir arī daži skaidri par to, cik Eh, jauni ir šie eiropieši, kas eh, patērē narkotikas. Nesenā Eirobarometra pētījumā tiek secināts, ka katrs desmitais jaunietis ir izmantojis legal highs, tātad legālās uh, narkotikas. Tas ir daudz vairāk nekā šie jaunieši izmantoja narkotikas pirms trim gadiem. Komisija tāpēc 2013. gada septembrī piedāvāja priekšlikumu ar diviem mērķiem, lai būtu ātrāka un efektīvāka darbība, uz, uzlabojot apmaiņu ar informāciju, izvērtējot risku, kas ļauj mums rīkoties daudz ātrāk. Divi mm, galvenie uzlabojumi pavisam īsi, mm, kas saistīti ar mūsu priekšlikuma mērķi. Pirmkārt, rīkoties daudz ātrāk un eh, agrāk un ātrāk nekā tagad, jo Te ātrumam ir nozīme. Lai EPS aizliegtu ātrākā 24 mēnešu laikā, tā tagad nav 24 mēneši, bet 10 mēneši, un arī 10 mēneši mūsu skatījumā iespējams ir pārāk ilgs periods. Un tad arī sankcijas tulīt tiek piemērotas, tās nav jā, piemērojums, tās nav jātransponē dalībvalstīs. Otkārt tiek izmantot īstenošanas akti, lai šāds aizliegums ieviestu. Turklāt jaunais mehānisms ļaus arī ieviest ārkārtas eh, pasākums bez eh, riska izvērtējuma nepieciešamības. Tālāk uzlabojums saistīts ar eh, šīs pieejas proporcionāli. Kā jau jūs zināt, daudzām jaunām psihoaktīvām vielām NPIs ir daudz eh, leģitīmu izmantojumu. Tā tad ir, ir nepieciešams nodrošināt, ka šīs vielas var turpināt izmantot leģitīmiem mērķiem, aizsargājot patērētājs eh, no tā riska, kas pastāv tad, ja viņi paši izvēlas šīs vielas. Ne, neleģitīmi izmantot. Tā tad ir jāņem vērā uh, leģitīmā un neleģitīmā izmantošana, kas parāda sankcijas. Runājot par mm, situāciju sārunu ziņā, priekšstādājas kundze referenti, mēs augstu vērtējām to, ka pagājušā gada aprīlī šis parlaments pieņēma divas rezolūcijas. Tas tās apliecina jūsu nepārprotamo apņemšanos cīnīties pret jaunajām psihoaktīvām vielām. Mūsu skatījumā e, rezolūcijās bija ļoti, ļoti labs ierosinājums, kas e, visumā stiprinās mūsu piedāvājumu iekļauto sistēmu. Tātad mēs pilnīgi piekrītam vairumam grozījumu, kas ir piedāvāt rezolūcija, un esam gatavi tālāk tos apspriest trialogā. Mēs nu pat uzklausījāt, izklāsījām mūsu Latvijas prezentūras kolēģi, uh, par to, ka sarunas padomē turpinās un saskars zināmām grūtībām. Mēs zinām, ka padome nespēja rast vienošanos par piedāvāto regulu, un sarunas par direktīvu vēl nav sākušās. Kaut arī mēs saprotam eh, juridiskās, politiskās grūtības, ar kurām saskars zināmas dalībvalstis ar konkrētiem elementiem šai priekšlikumā jā, jāzinās, ka mēs uzskatām, ka steidzam risinām situāciju. Tāpēc ir jāstiprina dalībvalsts ar prezidentūras uh, palīdzību, jāapliecina tām šī priekšlikuma elastība un šī parlamenta priekšlikuma to pat varētu palī, padarīt siltāk. Un arī uh, piesardzības klauzula Eh, ko piedāvā šis parlaments, ir augstvērtējumi. Tātad esam gatavi turpmāk eh, strādāt ar padomu, lai ļautu prezidentūrai rast vispārējo pieeju. Vēlams, līdz šīs prezidentūras beigām vēlamies arī uzteikt Latvijas prezidentūru par to, ka tā akali iekļāvu šo jautājumu darba kārtībā un turpina eh, sniegt ļoti konstruktīvu ieguldījumu šais diskusijās. Esam gatavus kompromisu, kas varētu būt kā veids, lai risinātu ar vienu spēkā pieņemušos problēmas ar jaunajām psihoaktīvām vielām. Nobeigumā vēlos jums pateikties un paust vēlreiz uh, to, ka esam gatavi apspriest šos jautājumus un esam gatavi apspriest arī trialogā. Tātad esam gatavi sniegt kopīgi Eiropas atbildi uz jauniem psihoaktīvo vielu problēmu. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies, Sareks Kungs, Götsa Kungs. Eiropas narkotika narkomānijas uzraudzības centra, jeb MCDDD um, direktors. Vārds jums. Paldies! Lība komitejas eh, deputāti, Latvijas prezidentūras pārstāvi, kolēģi no komisijas un Eiropola, dāmas un kungi, es domāju, laika ir pavisam maz, tātad koncentrēšos uz regulu, kas ir eh, svarīgākā daļa manai aģentūrai, tātad šie divi juridiskie pamati. Un te es pievēršu uzmanību tam, kas ir jāstiprina agrīnās brīdināšanas sistēma un riska izvērtējuma procesi. Šādi rīkoties es ņem vērā to e, pieredzi, kas mums jau ir ar šo sistēmu, sadarboties Eiropas medicīnas e, iestādi un Eiropolu. Mēs e, sadarbojamies jau pār pa 16 gadiem, kopš 97. E, gada, un mēs arī ņemam vērā mūsu zinātniskās komitejas atzinums, kas ir īpaši svarīgi izvērtējot risku. Vispirms es vēlos nākt klajā ar vienu pamat paziņojumu. Par spīti grūtībām, kur šodien apspriežam Eiropas jauno psihoaktīvo vielu izvērtējuma sistēma, monitoringa sistēma ir veiksmīga. Īpaši veiksmīga tā ir bijusi skatoties globālā kontekstā. EVS eh, ir līderis eh, pasaulē, ievācot informāciju un izvērtējot to Un mēs arī izstrādājam politikas eh, nacionāla līmenī un ļaujam Eiropas Savienībai arī ātri atbildēt uz jaunu vielu parādīšanos, runa par vielām, kas pakļauj, kas izraisa veselības eh, problēmas, ir draudi. Un esmu lepnas par to, ka Eiropas uh, agrīnā brīdinājuma sistēma EVS uh, ir arī mēģināts kopēt citur pasaulē, Uh, un arī Nacionālajie mm, veselības institūti mēģinājuši to atveidot, imitēt. Nav šau par to, ka mēs esam labi eksperti šajā jomā, un to arī ataino um, ANO uh, komisijas par uh, narkotiku atzinumos. Mēs pat labam uzvērtējam pāri par 430 vielām, un gandrīz 350 no šīm 430 vielām uh, ir identificētas kopš 2010. gada. Ņemot vērā, ka vielu skaits palielinās, skaidrs, ka ir jāpalielinās palielinās arī ievācamo datu apjoms. MCDDA ir ievāc eh, dažādas datus no 30 valstīm, arī no literatūras medijiem, pētniekiem un daudziem starptautiskiem partneriem. Šie dati ir jāpārvalda, jāsalīdzina, jāanalizē, jātraktē un jau š Šo datu apjoms vien liecina par to, ka nekāds vieglais uzdevums tas nav. 2014. gadā 101 jauna psihoaktīvā viela tika identificēta pirmo reizi Eiropā. Tātad, to jūs jau dzirdat, apmēram divas vielas nedēļā, un tās tika arī notificētas uh, dalībvalstīm. Seši izvērtējumi, riska izvērtējumi tika īstenot kopā ar šiem izvērtējumiem, tika veikta uh, Eh, Tātad šī izvērta bija saistīta ar 200 nāvēm, nāves gadījumiem, 700 neletālām eh, intoksikācijām. Mēs eh, nācām klējām 16 sabiedrības veselības brīdinājumiem Un tas uh, tika veikts izmantojot šo ātro informācijas uh, eh, aprits sistēmu. Īsi pirms uh, Ziemassvētkiem tika izplatīts uh, brīdinājums par bīstamām ekstās tabletēm, uh, kas bija apritē, un tajās bija augsts līmenis polimetila mehakrilāta PMMA. Un tas bija liels izaicinājums arī tiesībai sardzības iestādēm. Dažās valstīs Uh, to lietotāji, narkomāni kļūst īpaši vārdarbīgi un īpaši tas uztrauc, tad, ja viņi ir cietumā vai uh, slimnīcas, uh, kādā slimnīcā. Vairums no narkotikām tiek ražotas Ķīnā, taču sintētisko narkotiku laboratoriju identificēšana un arī uh, Eh, vielu konfiskācija liecina par to, ka šā tendence ir arī Eiropā. Ziņojumi par eh, nopietniem eh, nelabvēlīgiem gadījumiem, nāves gadījumiem vai ne letāliem gadījumiem ir ļoti svarīgi pieņemot lēmumu par to, cik lieli ir draudi no šīm vielām. Agrīnā brīdinājuma sistēma ir ļoti svarīga Piedāvātais, piedāvātā regula ir vienreizēji iespēja stiprināt šo EVS. Tas pats attiec arī uz riska izvērtējumu procesu. Tur ir mm, dažādi skaidri procesi, procedūras, kas ir jāievēro. Mums ir zināms, ka dalību valstīm ir aktīvi jādarbojas datu ievākšanā. Un šie elementi pietiekoši labi neatainojas 5. pantā par informācijas apmaiņu. Turklāt 5. pantā nav paredzēts e, nekas e, nepieciešamai darbībai notificējumiem no MCDDA puses, kas nodrošinātu tad arī e, salaicīgu reakciju. Un kā jau minēju, 430 ir šīs vielas un 350 ir identificēts kopš 2010. gada. Lai veiktu mūsu darbu, mums jānovēro četras lietas. Pirmkārt, jauno psihoaktīvo vielu identifikāciju, otrkārt, nopietni negatīvi gadījumi, kas ir saistīti ar šo vielu patēriņu, treškārt, Nacionālo tiesību aizsardzības iestāžu un veselības iestāžu identificēšanas darbs saistībā ar šīm vielām. Un tālāk eh, kriminālo grupu iesaist ražošanā un tirzniecībā saistībā ar šīm psihoaktīvām vielām. Eh, tam visam būtu jātainojas 5. pantā, arī darba grafikiem, eh, arī mm, termiņam paziņošanai ir jābūt iekļautam un arī tam, ka ir ātri jārīkojas. Šo pamatu datu salīdzināšanu ir īstenojami izmantojot šos procesus, un ir piektajā pantā tas skat jāmin. Šim procesam ir jābūt tādam, ka tas minētu uh, agrīnā brīdējuma sistēmas izveidi katrā dalībvalstī, tas ir ļoti būtiski. Definētu datu kopuma ievākšanu, iesaistot arī pamatdatu iekļaušana, kas attiec uz uh, agrīno brīdinājumu. Visu uh, vielu uzraudzīšanas prasība. Uh, lai varētu izvērtēt risku, detalizētu vadlīniju izveide agrīnā brīdinājuma sistēmas darbībai, standartizētu tīmeklī balstītu struktūru, um, anketu izveide, lai um, ziņot par jaunāko informāciju un arī datu bāzes izveide, lai varētu salīdzināt, analizēt un sniegt informāciju par visām jaunajām vielām. Es varētu minēt, ka mūsu organizācija ir um, labi kalpojusi Eiropas Savienībai un arī izmantojam zinātnisko literatūru, taču nevar nodrošināt efektīvu monitoringu tik daudzām vielām vienlaikus. Visām dalībvalstīm ir jāgūst pieeja informācijai un jāapmainās arī informācija vienlaikus. Tā kā jaunās psihoaktīvās vielas ir globāli uh, problēma, tad uh, Eiropā ir jāsniedz savs ieguldījums šeit globālajā risinājumā. Vēlos uzsvērt, ka visi mani aicinājumi iegūt papildu resursus, lai uh, padarītu šo sistēmu efektīvāku, ir ignorētā, ignorēti. Un, kā jūs zināt, mans budžets ir salielināts. Ņemot vērā lielās izmaiņas, ātrās izmaiņas, kas notikušas narkotikas tirgū, tad es vēlos rēķināties ar jūsu atbalstu, ka tuvākos mēnešos mēs strādājam pie jauna regulējušā ietvāra un pie 2016. gada budžeta. Lielas paldies par uzmanību un, protams, gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies. Thank you, Mr. Götz. Um, the last of the... the... Paldies, Gece kungs. Nākamais runātājs ir Gamerta kungs. operāciju direktors, bet pirms es dodu jums vārdu, lūdzu, jūs izteikties ļoti sīs, īsi. Mēs jau ievil, esam ievilkuši laiku Jūrovas kundzes dēļ, un tagad piecos ieradīsies Timermans kungs, tāpēc lūdzu jūs un arī ēnu ziņotājs uzstāties pēc iespējas īsāk, jo mums vajadzētu beigt pūksteni piecos. Gemerta kungs. Paldies! Priekšsētājs kundze, cienītie komitejas deputāti, ziņotāji, kolēģi, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, pievēršoties tikai Eiropolu uzdevumiem organizētajā noziedzībā, jo tik minēts dažādi skaitļi, 25% no visjā, visām lietām, kas nonāk Eiropolā, ir saistīts ar Uh, narkotikām vairāk nekā 4500 lietas gadā, viena trešā daļa saistīta ar Eiropas Savienību un narkotika ražošanu tajā, kā arī faktu, ka finansēja narkotiku tirzniecību un citas organizētās noziedzības formas. Um, tas viss spēlē ļoti lielu lomu mūsu darbā. Kolēģi jau izteicās par, kolēģi jau teica par nozīmi mūsu sadarbībā, bet no 2004. gada mums bija ļoti sešas ļoti augsta līmeņa izmeklēšanas narkotika ražošanā, par, runājot par jaunajām psihoaktīvajām vielām, runājot par narkotiku pāraudzības centru mēs cenšamies sniegt tam un dalībvalstīm aktuālu informāciju. Sadarbība Eiropas līmenī nav viegla, it īpaši jautājumos, par kuriem mēs šodien runājam, abi likumdošanas priekšlikumi. Es sniegšu tehnisko vai profesionālu viedokli par dažiem elementiem un tad arī to beigšu. Runājot par jauno psihoaktīvo vielu regulu Labi, ka tāda ir parādījusies. Labi, ka um, narkotiku uzraudzības dienests, pāraudzības dienests un Eiropols ir tā centrā, bet ir arī dažas jomas, kas rada bažas. Regulas tekstā būtu uzmanīgāk jāpadomā par procedūru datu savākšanai, ir jānoskaidro kuram, kurš savāc datus, kādas ir procedūras ziņošanai. To varētu arī termiņi, tas būtu vēl vairāk jāuzsver. Komisijas piedāvātie trīs riska līmeņi, mūsuprāt, ir absolūti nepieciešami. Ir vajadzīga skaidrība par to, kā šī kritērija tiks izmērīti un novērtēti ir tīpaši gadījumos, kad nav pietiekam daudz datu. Tad um, riski nav īstajā, nav nolikt īstajā vietā, ir īpaši attiecībā uz jaunajām vielām runāt par kopīgiem ziņojumiem. Tā tas ir vajadzīgs. Mēs sekosim līdzi diskusijām padomē arī atzinumajam no padomas, bet lai uzpātrinātu šo procesu, mēs mm, vairāk sliecamies par labu C variantam. Runājot par narkotiku klasifikāciju, tā ir ļoti svarīga, tīpaši saistībā ar jauno psihotīvo vielu definēšanu, piemērošanas joma ir jāpaplašina, iekļaujot arī jaunās šīs vielas. Visbeidzot, direktīva, darbs pie direktīvas mums ir ļoti nozīmīgs. Ir ja tīpaši tiešība aizsardzības jomā dalību valstīs ir daudz problēmu, juridisku šķēršļu, saistībā ar jauno vielu izmeklēšanu tikai pēc medicīniskiem kritērijiem, tāpēc ir šī direktīva ļoti gaidīta. Visbeidzot, mēs eh, esam pārliecināti, ka sarunas nonāks pie kaut kāda rezultāta un tiks arī novērsti manis norādītie trūkumi. Cerams, ka regulas priekšlikums tiks pabeigts saprātīgos termiņos, kas attiecas uz juridisko instrumentu trūkumu. Eiropolam tagad ir iespēja pavairot sinerģiju un sadarboties ar dalībvalstīm šai saspringtajā jomā. Uh, Protams, būs priecīgs dalīties ar ziņotājiem arī ar rakstveidu komentāriem. Paldies, Gemērta kungs! Paldies par jūsu izpratni! Tagad ir trīs citi ēnu ziņotāji, kas grib uzstāties, Hets Sabalos un vēl divi ziņotāji, kas gribētu reaģēt. Abiem ēnu ziņotājiem došu pa divām minūtēm un tad ziņotājiem pa minūtē, un tikai tādā veidā mēs varam pabeigt līdz pieciem. Paldies par sadarbību. Eh, som sagt här tidigare så... Hedes kundze, paldies. Gan par... Liels paldies. Mēs taču esam balsojuši par šo jautājumu, tas turklāt bija vairāk kā pirms gada, un tiešām tagad ir pienācis pēdējais brīdis pievērsties šim ārkārtīgi svarīgam jautājumam. Es apsvērts to, ka prezidentūra ir pie, piešķīrusi tik lielu nozīmi šiem jautājumiem. Tas, šis var būt pat dzīvības jautājums kādam. Un brīnos, ka tāds jautājums aizņem tik daudz laika, līdz mēs varam pieņemt kādu lēmumu. Tiešām runa ir par dzīvību un nāvi. Esmu strādājis ilgus gadus ar šiem jautājumiem saistībā ar jauniešiem, un esmu varējis sekot līdzi attīstībai. daudz jaunieši iet bojā lietojot šīs sintētiskās narkotikas. Ir ārkārtīgi svarīgi šajā jautājumā mums sadarboties. Turklāt mums jānodrošina tas, ka tiek uzlikt arī pagaidu aizliegumi. Ir svarīgi, lai padomu pēc iespējas ātrāk pieņem savu nostāju, lai mēs tieši varam sākt sarunas. Vai tad mums tagad ir laiks strīdēties par tiesisko pamatu, ja mūsu jaunieši Eiropā tik stipri ir apdraudēti no šīm uh, sintētiskajām vielām? Darbi ir jāuzsāk nekavējoties. Mrs. Head, Mrs. Anderson. Go mil me agad, I share the frustration of Mrs. Had about the, the delay that we have been waiting for this to be adopted and there had been Bija gaidas, ka šis dokuments tiktu pieņemts Itālijas prezidentūras laikā, taču tā nav noticis, un tāpēc padomēji ir jāzina, vai to nevar gaidīt arī uh, to no Latvijas prezidentūras. Mēs nevaram to vienkārši palikt no vienas prezidentūras uz otru. Tas izraisa vilšanās, un nav problēma tikai tā, bet Īrijas eh, ziemeļos bija 20 šādas ģimenes un 27 uh, eh, Lielbritānijā. Tātad šī, šajās ģimenēs cilvēki bija miruši, tāpēc, ka viņi eh, bija lietojuši šīs tā saucamās legālās narkotikas. Un jautājums par agrīnā brīdinājuma sistēmu. Es uzmanīgi klausījos par to, kas tiks sacīts. Jā, 430 vielas tiek novērotas, un tāpēc, ka šī sistēma tik labi darbojas, un arī izmēkli, izvērtējuma sistēma un agrīnā brīdinājuma sistēma, taču man uztrauc tas, ka uh, nevar taču 57 cilvēki iet bojā 20 ziemeļu īrijā un uh, Eh, spārējiet Lielbritānijā un tad apgalvot, ka agrīnā brīdinājuma sistēma ir gana laba. Un uh, legālās narkotikas uh, viena no tām tika aizliegta. Taču Ziemeļīrijā tam bija saikne arī ar īpašu kustību. Es gribētu zināt, vai agrīnā brīdinājuma sistēma Un uh, izvērtējuma sistēmu ir paredzēts izvērtēt, pārskatīt, tāpēc, ka es nedomāju, ka pašreiz spēkā esošais ir pietiekams. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es pārmantoju šo tēmu no kādas citas Viedrijas pārstāvja. Es pati esmu pavisam jauna šajā tēmā un tagad uzreiz esmu nokļuvusi šīs diskusijas vidū par tiesisko pamatu. Protams, uh, vajadzētu būt tiesiskiem pamatam saistītam ar sabiedrības veselību, nevis iekšējiem tirgam, bet uzklausot to, ko teica uh, referenta, tad ātrāk uz priekšu ies, ja mēs par pamatu izmantosim iekšējā tirgu. Un runājot par sabiedrības veselību, Mums, eh, mēs viedru valodā kaut ko varbūt nesam īsti pareizi pareiz sapratuši. Rezolūcijā par nelegālo narkotiku tirzniecības izsekošanu. Pirmajā A apsvērumu punktā ir teikts, ir runa par eh, prasībām un par to, kad sākas šī uh, nelegālo narkotiku izsekošanu. Un um, pēc tā mēs saprotam, ka sabiedrības veselība šeit ir gandrīz vai pēdējā vietā, pēdējais iemesls, kad uzsāk izmeklēšanu. Um, manuprāt, vajadzētu rīkoties dažādi. Zviedru valodas versijā, manuprāt, tūkojums nav īsti precīzi, jo varētu rasties nepareizības interpretējumā. Manuprāt, vajadzētu šo tūkojumu vēlreiz pārskatīt. Tā. Uh, Paldies, Abalas kundze, esam to ņēmuši vērā. Un tagad atgriezošos pie referentiem. Himenes Vesere, lūdzu, mēģiniet izteikties pavisam īsi vienu minūti. Paldies, priekšsēdētā. Izteikšos pavisam ātri. Augstu vērtēju Latvijas prezidentūras komentārus par eh, regulu un direktīvas arī augstu vērtēju komisijas, Eiropūla ieguldījumu. Esmu vīlusies, kad man stāsta, ka padomē nav konsens. Mēs to vienmēr dzirdam. Vienmēr ir runa par šo konsensu trūkumu. Mm, tādēļ paiet vairāk laika, vairāk laika nepieciešams, lai ievāktu informāciju. Uh, Uh, visu to vielu pārbaudīšana aizņem milzīgi daudz laika, bet laiks šai ziņā ir mūsu ienaidnieks un arī mūsu pilsoņu ienaidnieks. Visi šie jaunie cilvēki, kas iet bojā, izmantojot eh, šīs vielas. Tāpēc es tiešām ceru, ka mēs, mēs varētu eh, kaut kā iedvest atbildības sajūtu padomē. Paldies, Bonī kungs, lūdzu. Thank you very much. Vienu minūti, liels paldies par jūsu līdzdalību šajā sanāksmē. Paldies par ierosinājumiem, par dažiem regulas pantiem. Es domāju, mums tie ir jāpārskata. Es pilnīgi piekrītu, tam mums ir vajadzīgs elastīgs risinājums, taču līdz tam mums nepieciešama arī pakot regula un direktīva. Mums nepieciešami pierādījumi un īstens risku izvērtējums un agrīnās sprīdinājums sistēmas izvērtējums. Galvenais ir saistīts ar juridisko pamatu. Es pilnīgi piekrītu tam, ka mums jādomā par veselības aprūpes sistēmu, veselību kā vērtību, taču jāatceras, ka juridiskais pamats nav tikai meitenēm, bet nav tikai pašmērķis, <laughs> bet tas ir eh, efektīvs, es efektīvu pasākumu mērķis. Mums parlamentam jāpieņem lēmums, proti, ka vajadzīgs daudz plašāks juridiskais pamats, tas bija saistīts tieši ar šo mērķi. Mēs vēlamies, lai mūsu rīcībā būtu daudz plašāks instrumentu loks šajā situācijā. Un, es domāju, situācija, ņemot situāciju, ņemot vērā, diskusijās ar dalību valstīm. Tie ir vārdi mūsu Latvijas kolēģiem. Jāatceras, ka ne tikai vispārējais mērķis ir svarīgs, bet arī pasākumi, kas ir īstenojami, piemērojami. Un jādomā, ja mēs vēlamies, lai būtu vispārējās vērtības saistībā ar veselības aprūpi, vai arī mēs vēlamies citu juridisko pamatu, uh, Un tad mēs varēsim izmantot ierobežojumu un aizliegumu kā instruments. Tas ir svarīgi. Es domāju, ir jāuzdod jautājums, kas ir svarīgāk. Ļaut izplatīties nepazīstamiem draudiem jaunām psihoaktīvām vielām un runāt tad šādā kontekstā par vispārēju veselību, vai arī aizliegt un ierobežot dažās situācijās šādu vielu nepazīstamā izplatību, bet kas manā skatījumā jaunajai paudzē var būt ļoti bīstam. Liels paldies! Paldies, Bonīkums! Paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs! Paldies par jūsu izpratni un sadarbību! Mums jāpāriet pie nākošā darba kārtības punkta viedokļa apmaiņa ar Eiropas komisijas pirmo vice, pirmo priekšstādātāju vietnieku Timermans kungu. Un tagad arī sanāksmi vadīs Morais kungs.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

Okay, colleagues, if you um, take. Gudētie kolēģi, ieņemiet vietu, sāksim sanāksmi. Un ir prieks, ka varam noturēt pirmo viedokļu apmaiņu ar Francis Timermani. Kolēģi, lūdzu, visi ieņemiet vietas, jo mums ir eh, jāsāk nekavējoties. Mums ir ļoti maz laika, jau uzklausījām divus komisārus. Pirmā viedokļa apmaiņa ar eh, Eiropas komisijas priekšsēdē pirmo vietnieku, um, par, kurš atbildīgs par labāku regulējumu, iestāžu attiecībām, tiesiskumu un pamatiesību hārtu jautājumiem. Šis ir viņa oficiālais uh, amata nosaukums, un arī tagad viņam ir īpaša atbildības joma, un būtu labi, ja Timermaņa kungs varētu arī paskaidrot, ko tieši nozīmē visi šie atbildības uzdevumi. Protams, šī pirmā viedokļa apmaiņa struktūrēsim debātes. Uh, tā, ka jautājums vispirms uzdos koordinātori, bet nu vispirms 6-7 minūtes ievadvārdiem vicepriekšsēdētājiem Timermanim. Tad sekos deputātu jautājumi. Viens no jautājumiem, par kuriem noteikti runās Frans, ir komisijas reakcija uz 2.13 atzinumu, e, pieņems Eiropas Savienības tiesa attiecībā uz Eiropas Savienības piekļuvi iestāšanos, pareizāk sakot, Eiropas cilvēktiesība aizsardzības uh, konvencijā portfolio. Jūsu rīcībā ir ārkārtīgi plaši, jūs uzraudzīsiet ārkārtīgi lielu jomu un daudzi kolēģi noteikti gribēja saprast, kā tas darbojas praksē. Tad, protams, arī bija arī viedokļa apmaiņa ar Lopelus kungu iepriekš un šajā intensīvajā periodā arī pēc notikumiem Parīzē. Šis tiešām ir īstais brīdis, kad ar jums runāt. Vārds Frančs jums. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par to, ka man šodien uzaicinājāt. Es zinu, ka neesmu pirmais, ko šodien uzklausāt, un esmu pārliecināts, ka visi jau aktīvi piedalieties debatēs, ievadu vārdos izteikšos īsi, un tad uh, gribēšu at mēģināšu atbildēt jūsu jautājumiem šo pēcpusdienu. Es piedalījos memoriāla ceremonijā, kur pieminējām Parīzes uzbrukumu upurus Eiropas uh, ebreja asociācijā. Šis mm, brīdis man bija ļoti aizkustinošs, un es gribēju atkārtot ko tādu, kas man ir ļoti svarīgs, un es domāju, tas ir svarīgi arī jums. Es uh, Domāju, ka nebūs Eiropas Savienības un Eiropas Savienības integrācijas, kamēr vien minoritāšu iedzīvotāji baidīsies tā, kā tas tiek pausts arī aptaujās Francijā un apvienotā karalistē, ka viņiem varētu nebūt nākotnes Eiropā, ja ebreju kop kopienā šī sajūta, ka viņiem nav nākotnes Eiropā, tad arī Eiropai nav nākotnes. Ja mēs runājam par tiesiskumu, ja mēs runājam par pamattiesībām, mēs runājam par Eiropu, Eiropas būtību. Un būtība nav eiro valūta, ne, un būtība arī nav vienotais tirgus. Eiropas būtība ir tiesiskums, kas liedz Eiropai atgriezties nā, pagātnes kļūdās, kas nogalināja miljoniem cilvēku cilvēku, un ikreiz, kad uz šī kontinenta ir kāda krīze, gandrīz jau pēc definīcijas mēs meklējam kādu citu, ko vainot, un tās bieži vien ir minoritātes, un ebreji bieži vien ir bijuši pirmie, kas tiek vainoti, kas tiek vajāti, kas cieš, un arī šodien joprojām viņi cieš. Civilizācija, Eiropas integrācija ir tas veids, kā mēs to varam kontrolēt. Uh, cilvēks tiecas vainot kādu citu. Taču, ja Eiropa nevar to novērst, novērst šīs tradicionālās ierastās reakcijas, tādā gadījumā Eiropa vienkārši neizdzīvos. Es vēlējos tieši šodien sākt ar šo fundamentālo lietu, kas man ir tik būtiska, kad mēs runājam par tiesiskumu Eiropā, kad mēs runājam par Eiropas pamatiesībām. Tas nav vienkārši kaut kas skaists uh, vai kaut kāds papildinājums visam pārējiem. Nē, tas ir absolūts priekšnoteikums, lai vispār viss varētu veidot pārējo vienoto tīru tirgu un tam līdzīgi, lai mēs varētu izstrādāt Eiropas politikas visās jomās, kur mēs vēlamies to darīt tuvāko gadu laikā, kad mēs runājam par šo, ir jārunā ļoti precīzi, ir jārunā apņemības pilni. Jo mums priekšā ir izaicinājumi, protams, ka katra dalība valsts nodrošina uh, aizsardzību pilsoņiem un kad arī tiek, tiekam izaicināti šajā līmenī, tad dalība valstis reaģē tā, ka tā nodrošina aizsardzību, drošību. Mūsu loma ir arī palīdzēt valstīm nodrošināt aizsardzību, bet tāpat laikā arī nosargāt tiesiskumu, lai nebūtu nekāda kompromisu tiesiskuma jomā. Drošībā ir jāiet roku rokā ar tiesiskumu, tai ir jāiekļaujas tiesiskuma satvarā, ja mēs vēlamies arī uzvarēt ideoloģijas cīņā pret cilvēkiem, kas uzskata, ka mūsu sabiedrības ir novecojušas un ka mums kā fundamentālistiem jāpazūd. Tā viņi uzskata. Tātad šeit mēs nerunājam tikai pār Eiropas izveidas pamatu, bet arī, ka mums ir jāuzvar un jāizcīna šī ideoloģijas cīņa pret tiem, kur kultūra ir nāve, un tie, kuri mums uzbrūk tādēļ, ka mēs nepiekrītam viņu viedoklim. Pavisam konkrēti tas nozīmē to, ka, kā arī runājām no rīta komisijā, kad mēs mēģinām palīdzēt dalību valstīm īstenojot dalību valstu pasākumus, lai palielinātu aizsardzību pilsoņiem, tad eh, mēs sniedzam visu to, ko varēs nodrošināt komisija. Uzskatu, ka visas institūcijas, padome komisija, parlaments, piemēram, jārisina jautājums par PNR, pārāvjo pasažieru datu reģistru. Uh, Un es redzu apņēmību no visām pusēm. Es redzu, ka ir grība arī no Eiropas parlamenta puses strādāt ar komisāru Avramopolus un uh, meklēt veidu, kā risināt šo jautājumu. Arī komisija apņēmības pilna risināt otru jautājumu, proti izmantot Čengēnas piedāvātās iespējas. Uh, arī stiprināt šīs iespējas, lai palielinātu drošību uz mūsu robežām. Un vēlreiz vēlos uzsvērt šo faktu. Schengen ir izcinājuma daļa un nevis problēmas daļa. Mums ir nepieciešama Schengena, spēcīga Schengena, lai mēs varētu pilsoņiem sniegt risinājumus un dalību valstīm arī. Norādījām arī uz to, ka mēs ceram, ka datu aizsardzības jautājums uh, Tad aizsardzības pārskats arī varētu tikt skatīts kopā ar parlamentu. Tas arī ir institūcijas sadarbības jautājums, kā jau es to arī minēju savos ievadvārdos. Un arī nav vajadzības mainīt kompetences starp dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām. Dalību valstis ir primāri atbildīgas par drošību savās robežās, Mēs palīdzēsim šīm valstīm, piemēram, mainoties arī informācijas, sniedzot to satvaru, kur dalība valstis var tikties vienkāršāk un regulārāk. Tādējādi arī uh, mēs visi kopā darīsim maksimumu, lai atbildētu uz izaicinājumiem. Tālāk par Eiropas Savienības pievienošanos uh, Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Jūs zināt, ka nav tik, tas nav tikai pienākums, kas izriet no līguma. Tas ir arī Eh, politiskajā programmā, par ko runāja arī Junkers eh, ar jūsu parlamentu, un tagad izvērtēsim atzinumu, ar kuru nākus klajā tiesa, jābūt piesardzīgiem, jārespektē tiesa, jāanalizē viņu viedoklis, komentāri, un tad reaģēsim, raudzīsim, kā mēs tālāk varam pie tā strādāt, bet vēlos uzsvērt īpaši to, ka mums ir politiska apņēmība par to, ka Eiropas Savienībā ir jākļūst uh, derē no šīs konvencijas, un šī apņemšanās nav mainījusies. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka tad ar šo arī beigšu un sagaidu deputātu jautājumus. Tiešām ļoti svaigā pieeja jūs sniedzāt galvenos uh, punktus, galvenās idejas, un tagad aicinu deputātus arī iedziļināties uh, šajos jautājumos data aizsardzība Schengena un tam līdzīgi. Dargie kolēģi, septiņi koordinātori un 24 deputāti. Un katrs vēlas izteikties. Esam noslēguši runātājs sāraks, jebkurš, kurš vēl vēlas pieteikties. Es diemžēl nevarēšu jūs ierakstīt sārakstā. Lai būtu auglīgs tomēr diskusijas. Vispirms septiņi koordinatori uzdos jautājumu, tad atbildes un tad pārējie. Aicinu pieturēties pie pusotras divām minūtēm un lai tiešām diskusijas tādējādi būtu auglīgas. Nu ko, sāksim ar ETP. Monika Holmajer, lūdzu. Herr Vorsitzender, ähm, Herr Kommissar, erst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Aus. Kommissār kungs. Pirmkārt, liels paldies par to, ko jūs teicāt, un īpaši par to, ka uzsvērāt, ka tikai nodrošinot drošību, it īpaši grupām, kas uh, pārstāv konkrētas uh, reliģiskas pārliecības. Man ir jautājums par uh, pretterorismu operācijām un to saistītiem datiem. Ir fakts, ka mums ir bijuši šādi dati pagātnē, bet tie nav pietiekami analizēti, lai varētu rīkoties saulaicīgi un novērst teroristu uzbrukumus. Es piekrītu, ka ir nepieciešams ātri risināt pasažieru datu reģistra jautājumu, bet attiecībā uz Europolu vai jūs piekrītat, ka mēs varētu izveidot labāku datu apstrādi Europolā, apkopojot visām dalībvalstīm pieejamos datus? Jūs jau runājat arī par Schengen zonu un par jautājumu attiecībā uz ārējām robežām. tīpaši koncentrēties uz vietām, kur ir paaugstināts traudu līmenis. Tas saistās arī ar robežu kontrolas un viedo robežu pakotni, lai nodrošinātu brīvu cilvēku pārvietošanos Eiropas Savienībā. Paldies sociāldemokrātu vārdā. Nākamais runās. Marija Lorestens, lūdzu. Paldies. Jāsaka, ka esmu ļoti iepriecināts par to, ka jūs norādījāt, ka cilvēktiesībām ir ļoti augsta nozīme pat šajā kritiskajā laika posmā, kurā šobrīd esam, ņemot vērā teroristu uzbrukumus. Ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka pat šādā krīzes situācijās cilvēktiesības neti, ne, netiek mazinātas. jau tika minēts, ka mūs ļoti interesē metode. Ja jūs esat vice uh, priekšsēdētājs, kurš skatās horizontāliem jautājumiem, klausoties Jorovas kundzei pirms tam, bieži vien mēs dzirdējām, ka lūk, šeit viņas uh, mandāts veidzas un tur sākas Avramopulus mandāts, bet jums nu, šis mandāts ir horizontāls un man ir jautājums par metodi. Kā jūs varat pārliecināties, strādājot ar dažādiem direktorātiem un komisāriem, ka visi šie pasākumi, kas varētu tikt īstenot šajā kritiskajā situācijā, ņemot vērā, ka ir liels spiediens no dalību valstīm, tiek runāts par internetu cenzūru un tam līdzīgi, kā nodrošināsiet, ka cilvēku tiesības tiks ņemtas vēr, vērā visos dokumentos, visos līmeņos un visā komisāra darbībā. Konkrētāk par pasažieru datu reģistru. Jūs jau norādījāt, ka tā ir prioritāte. Mēs arī dzirdējām no Latvijas prezidentūras, ka tā ir viena no prioritātēm, bet mūsu komiteja ir noraizējusies par eh, pasažieru datu reģistru jautājumu, jo ir zināmas vājās puses un arī Eiropas Savienības tiesas lēmums par to vai komisija mums iesniegs šo pārskatīto versiju, kur tiks ņemts vērā Eiropas Savienības tiesas nolēmums un citi jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku tiesībām. Un, ja būs šāda pārskatīta versija, kāds būs laika grafiks, kad mēs varam to saņemt. Un ir arī tāds, tāda neizpratne, ka šeit varētu runāt arī par kaut ko Eiropas iekšēnē, par pasažieru datu reģistriem Eiropas iekšēnē. Vai tā ir tiesa, jo, ja tā, tad jau tas vainās Schengenas sistēmu. Kirkhoff kungs lūdzu, ECR vārdā. Paldies, priekšādāja kungs. Vēlos teikt, ka tas iepriecina, ka komisija domā par to, kāda tiesība akti ir vajadzīgi un kādi nav vajadzīgi. Birokrātijas mazināšana un problēma risināšana labāk īstenošanu, nevis ar papildus tiesību aktiem. Manuprāt, tā ir ļoti laba pieeja. Pāris lietas no manas puses. Pirmkārt, mēs šajā komitejā tērējam daudz laika skatoties uz to, kā risināt trešo valstu imigrantu jautājumu un patvērumu, protams. Bet šķiet, ka dažas dalība valstis nespēja izpildīt pat savas pamatprasības attiecībā uz uh, pamattiesībām attiecībā uz datu apstrādi un uzturēšanās apstākļiem. Viņi nespēlē pēc noteikumiem un līdz ar to cieši citas dalībvalsts un arī paši patvērumu meklētāji. Es uzskatu, ka dažu valstu patvērumu sistēmu komisē būtu rūpīgi jāizpēta un ļoti stingri jākritizē ļoti šaušalīgi apstākļi, kādos brīžiem šiem cilvēkiem ir jādzīvo. Un par to, cik ilgi reizēm šie iesniegumi tiek skatīti. Tāpat jautājums par piekļuvu dokumentiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, domājot par mūsu attiecībām ar vēlētājiem un arī par parlamentu nākamajām nākotnes attiecībām pašu komisiju. Un es esmu ļoti daudz gatavs darīt attiecībā uz pašradātu reģistru direktīvu un esmu gatavs strādāt, lai panāktu vienošanos, kas būs mūsu pilsoņu interesēs un lai viņi tiktu nodrošināta aizsardzība un viņu pamatiesība ievērošana cīņā ar noziedzību un terorismu. Paldies! Paldies! Alda grupas vārdā Vikstrēms kundze lūdzu. Paldies, Klauda! Laipni lūgts Timermana kungs. Es ceru, ka mums būs ļoti auglīga sadarbība nākamajās dienās. Kā jūs zinat, Alde grupa pagājušajā nedēļā nosūtīja vēstuli priekšsādātājiem Junkerkungam aicinot pārskatīt priekšlikumu par pasažieru datu reģistru. Un tādēļ bija ļoti interesanti, ka šodien pusdienās jūs nācāt klājā ar paziņojumu par šo jautājumu. Kā mēs zinām, iepriekšējā versija jau divu ar pus gadus ir iestrēgusi, bet jaunais priekšlikums būtu jābalsta uz diviem pīlāriem. Pirmkārt, datu aizsardzības ietvaru un otrkārt jaunāko judikatūru, ar kur tiek atcelta datu uzglabāšanas direktīva. Vai jūs varat to apstiprināt un, ja jā, tad pastāstīt par to, ka pārskatīt, iesniegts šis pārskatītais priešlikums? Vēl viena lieta, kas manuprāt ir ļoti pareiza un precīza, rīt būs uzklausīšana Liba komitē par cilvēktiesību situāciju Ungārijā. Kā zinat, un parlaments 13. gadā pieņēma ziņojumu par pamatiesību standartiem un praksi Ungārijā. Šajā ziņojumā ir norādīts uz vairākiem trūkumiem un, diemžēl, joprojām redzam, ka ir jārīko šāda uzklausīšana rītdien. Mums ir arī vairāki ieteikumi attiecībā uz šo situāciju ne tikai Ungārijā, bet arī citās dalībvalstīs. Kā rīkoties, lai dalībvalsts ievēlot Kopenhāgens kritērijus arī tad, kad ir kļuvuši par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mēs aicinājām izveidot Kopenhāgens komisiju, kas nodrošinātu, ka dalībvalsts, visas dalībvalsts ievēro pamatiesības, un es vēlētos dzirdēt no jums, ko jūs plānojat darīt, lai Eh, strādāt ar šīm rekomendācijām un kādas ir jūsu domas par šādas komisijas izveidi un kā jūs gatavojaties rīkoties, lai stiprinātu pamatiesības visās dalību valstīs. Paldies! Paldies, goja grupas eh, pārstāv Kornelija. Jā, paldies. Nu, zināmā mērā es, eh, es esmu šeit, vai jūs mani redzat? Uh, Es ļoti priecājos eh, par iespēju diskutēt ar jums eh, šodien, jo šobrīd jūs eh, esat šīs lietas koordinators un esat atbildīgs par šo portfeli. Un jums ir arī daudz citu pienākumu, tas ir ļoti daudz vienam cilvēkam. Ko jūs grasāties darīt tieši datu aizsardzības jautājumā? Kā varētu uzlabot šo likumdošanu? Es esmu satraukusies par to, ka neesmu pārliecināta, vai, vai e, jūs esat atbildīgs par tiem jautājumiem, kas man šķiet visbūtiskākie. Kā tieši jūs e, esat noskaņots attiecībā uz e, konfliktu risināšanu, jo ļoti bieži mums komitejās ir dažādi zina kamera uh, Eh, reglamenti, dažādiem kamera reglamenti un mm, eh, dažādas struktūras, kas ir jāņem vērā. Un, kad mēs iepazīstamies ar eh, tekstiem, tad ļoti bieži mēs saskaramies ar caurskatāmības problēmu. Kā jūs, prāt, varētu risināt šīs problēmas? Un, ja mēs atsaucamies uz līgumu, tad arī Šajā sakrā mēs varam konstatēt to, ka mums ir uh, grūtības ar caurskatāmības uh, jautājumiem. Kā risināt uh, šo konfliktu starp šādām situācijām un to koordinēšanu? Un otrs jautājums par datu uzglabāšanu. Ir ļoti skaidra deklarācija, paziņojums šajā sakarā, kas norāda, ka pamatiesību hartu dažas dalībvalstis neievēro un tās, zināmā mērā, vēlas pārkāpt tās robežas, kas ir noteiktas pasažieru datu reģistra reglamentācijā. Tad kā mēs varētu rīkoties, vai mēs varam izvēlēties citu variantu, jo šeit mums ir Eiropas Savienības tiesas atzinums par pamatiesību hartas īstenošanu un problēmām, Nu, tad šeit ir tāds konflikts, ko mēs varam darīt dalībās līmenī un ko mēs varam darīt komisijas līmenī. Un tā tad vēl jautājums par datu uzglabāšanu, ko vairs nevarēs veikt ar pasažieru datu reģistra starpniecību. Paldies, zaļo grupa. Paldies, šodien runāšu savā dzimtajā valodā ja būtu iespēja. Jā. Paldies, priekšsēdētāji kungs Timermana kungs. Runājot par atentātiem, kas tik vērsti pret Šāļi Ebdo, šie atentāti, šos atentātus veids divi cilvēki, kas bija jau cienījušies Sīrijā, un viņi jau bija zināmi, un ir bijis mēģinājums veikt arī citu atentātu Tulūzā. Tāpat arī um, ebreju muzeja sakarā ir bijis šāds gadījums, ka šos cilvēkus jau uh, zināja atbildīgās iestādes, gan um, policija, gan arī drošības policija. Tātad, uh, ko mēs varam darīt? Gadījumos, kad zinām, ka ir potenciāls uh, draudz, kad ir. Uh, iespēja, ka būs atentāts, ja mēs zinām, ka cilvēks ir atgriezies no Sīrijas, piemēram, un mēs uh, jūtam šos draudus, tad kā mēs varam rīkoties? Ja mēs skatāmies, kas notiek uh, dalībvalstīs, un ja mēs skatāmies uh, uz komisijas reakciju, tad mēs varam konstatēt, ka mēs neesam gatavi reaģēt uz šādām problēmām. Kā jūs uzlabosiet robežu pārbaudas? Jo ļoti bieži runa ir par cilvēkiem, kam ir Eiropas Savienības pilsoņu pase un kas attiecīgi netiek pietiekam daudz, eh, pietiekam lielā mērā pārbaudīti uz robežām. Līdz šim neviens mums eh, nav varējis eh, paskaidrot, kā tieši virzīsies uz priekšu PDR reģistrs, sevišķi runājot par cilvēkiem, kurus jau zina drošības policijas slepenie dienesti. Jūs arī eh, runājat par jautājumiem, kas ir saistīti ar um, Nīderlandes džihādistiem, kas vēlas doties uz Sīriju. Un eh, atbildīgās iestādes nevēlas, eh, lai šie cilvēki tur dotos. Šo jautājumu arī mm, bieži varam dzirdēt, kur tad ir šīs robežas starp brīvībām un iespējām, un arī jautājums par Ungāriju joprojām ir aktuāls. Paldies! Un jūs arī pieminējāt Ungārijas jautājumu pašās beigās, um, paspējāt to izdarīt. Un, uh, nu jā, koordinātori dažkārt ir ļoti radoši, kad uh, ir ierobežots laiks. Vērts Laurai. Paldies! Labvakar! Nesenie Parīzes noteikumi, kas arī satracinājuši uh, sabiedrību, tiem nevajadzētu novest pie tā, kas notika pēc 11. septembra ASV, kur uh, ātrumā tika pieņemts Patriot Act, kas pēc tam tika atzīts par pret uh, par uh, pretrunīgu konstitūcijai, neatbalstīgu konstitūcijai. Es domāju, ka noteikti ir uh, jāpieturas pie mūsu principiem par caurspīdīgumu, pie tie, par tiesiskam, tiesiskumu. Uh, Tā, lai tiesiskā sadarbība būtu efektīva, neizgudrojot jaunus instrumentus, jautājums, kādus konkrētus pasākums varētu pieņemt, lai varētu labi līdzsvarot drošību un uh, nodrošināt arī brīvu uh, pārvietošanos iespēju un nodrošināt arī pilsoņu tiesiskumu, tiesību ievērošanu. Vēl viens aspekts, kas attiecas uz jauno mehānismu kas tiek piedāvāts, lai uh, aizstāvā, aizstātu 7. pāntu gadījumā, ja tiek pārkāpti, uh, pārkāptas fundamentālās tiesības. Tātad uh, šis mehānisms, manuprāt, nav pietiekams, tas ir ļoti vājš, varbūt labāk būtu atgriezties pie 7. panta aktualizēšanas. Jautājums arī, vai jūsuprāt būtu labi arī paplašināt Justice Scoreboard instrumentu uh, un uh, attiecināt to arī uz uh, pamatiesību pārkāpšanu attiecīgi uh, atsevišķās dalību valstīs. Atsaucos uz šo policy cycle, politikas ciklu, par kur runājāt uzklausīšanā, vai arī runājot par pamatiesībām, arī šeit būs šīs, šie politiskie cikli, kādas pilnvaras tiks paredzētas, vai arī iekļausiet tur uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Paldies! <coughs> So, um, you... Komisār kungs, vai es varētu lūdzu atbildēt uz šiem jautājumiem pirms uh, tiek uzdoti pārējie jautājumi? Lielas uh, paldies! Es domāju, ka pamatjautājums, protams, uh, ir. Uh, Tas pats, eh, ko pirmkārt uzdeva Ferāras kundze, kā panākt eh, pareizo līdzsvaru starp eh, drošību iedzīvotājiem un to, lai tas nebūtu veikts tādā veidā, kas pārkāptu pamatiesības. Nu, te vienmēr būs zināmas priezes starp abiem šiem diviem elementiem. Un ir skaidrs, ka pēc teroristu uzbrukuma drošības prioritāte vienmēr dominēs politiskajā līmenī, un tas ir ļoti saprotami. Tā ir ļoti saprotama sabiedrības reakcija uz sajūtu, ka tā tiek apdraudēta. Mūsu uzdevums ir nodrošināt to, lai gadījumos, kad ir šāda reakcija, mums būtu jāatbild tādā veidā, lai tas neapdraudētu pamattiesības. Un tādēļ es arī šeit esmu. To es arī mēģināšu paveikt. Šajā kontekstā mēs um, gatavosim mūsu uh, artavu februāra padomēji, un mēs uh, esam apņēmušies uh, nodrošināt uh, plānu, kas atspoguļotu drošības jautājumus, un tas tiks gatavots līdz mājām. Un raudzīsim, ko varam darīt um, drošības uzlabošanai jomās, um, kuras um, šis jautājums skaras vairāk, un jautājums par Eiropola kapacitāti datu analīzē. Es domāju, ka Eiropols uh, visticamāk būs uh, pietiekami labi informēts, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, un daži no jums minēja jau jautājumu par tām dalībvalstīm, eh, kas varbūt nevienmēr ir gatavas eh, dalīties ar datiem, vai visas dalībvalstis tam tiešām būtu gatavas. To komisija nevar Eh, nodrošināta, jo runa ir par savstarpējo uzticamību, savstarpējo uzticēšanos, kā arī par izlūkdienestu sadarbību. Un es domāju, ka tas ir jāatstāj dalībvalstu ziņā, jo ja mēs eh, teiksim, ka tagad tas ir jānodrošina Eiropas līmenī, tad tas pilnīgi noteikti neuzlabo šo situāciju. Mēs nevaram piespiest dalībvalstis Eh, to darīt. Nevaram piespies dalībvalstis eh, uzticēties eh, vairāk. Šobrīd galvenās bažas saistās ar to, ka datus varētu pazaudēt, tie varētu kaut kur noklīst, un tādēļ mums būtu jānodrošina tehniski optimālāk risinājumi šo problēmu risināšanai. To var paveikt tikai tad, ja dalība valstis sanāk kopā, kā tas notiek Parīzē, kad sanāca kopā iekšliet ministri. Un tad tās vienojas par eh, to, kas strādās kopā, jo tas ir vienīgais veids, kā cīnīties ar šiem draudiem. Kā mēs eh, uzlabosim ārējo robežu drošību? Es eh, domāju, ka nu, tagad mēs veicam tādu izpildāmības eh, izpēti, par to, cik eh, lielā mērā to būtu iespējams paveikt. Eh, risinājums mēs varbūt uzreiz neatradīsim, jo tas ir jāanalizē ļoti padziļināti. Kaut arī ir daži pasākumi, kurus mēs varētu īstenot jau tagad. Es absolūti neapgalvoju, ka labāka robežu pārbaude atrisinās e, šo problēmu. Kā tādu, to es e, neapgalvoju, bet es uzskatu, ka tas aizsargās mūsu iedzīvotājus, jo ir jāuzlabo Schengen sistēmas darbība, ir jānodrošina tas, lai visiem iedzīvotājiem būtu pārliecība, ka mēs varam nodrošināt šo aizsardzību. Uh, Un um, mēs uh, devējam bieži vien šos uh, cilvēkus uh, par ārvalstu kaujiniekiem, taču ļoti bieži viņi ir mūsu pašu valstīs, un līdz ar to tos var, es nevaru dēvēt par ārvalstu kaujiniekiem. Un tāpat uh, ir jāņem vērā tas, uh, cik ļoti jauniešiem ir um, eh, bijusi, um, eh, cik ļoti daudz jaunieši ir bijuši tādās situācijās, kad viņiem, viņi ir pārliecināti par to, ka dažādas ideoloģijas, kas um, mudina uz vardarbību, ir pareizākās, un tam ir uh, jārod tāds visaptverošs izcinājums. Kā ir iespējams tas, ka jaunieši, kas ir dzimuši šeit un kuru vecāki ir dzimuši šeit un kam visbiežāk ir bijusi atbilstoša izglītība, pienācīga izglītība un ļoti bieži arī optimāls sociālais stāvoklis, kā var būt tā, ka šie cilvēki novēršas no mūsu sabiedrības pamatvērtībām, uh, un vēršas pret sabiedrību, kurā tie ir dzimuši. Šim jautājumam ir jāpievērš ļoti rūpīgi. Jā, es piekrītu, ka tam ir jāpievēršas ļoti rūpīgi un ir jābūt plašam pasākumu klāstam, vēršoties um, tieši izglītības jomas uh, virz, virzienā un um, pilsoniskās sabiedrības jautājumu virzienā un sociāla ekonomiskajā jomā arī par to jādomā Es domāju, ka neviens no tiem teroristiem, kas ir darbojušies tagad Eiropā, nav bijis eh, trūcīgos apstākļos eh, agrāk eh, bērnībā vai jaunībā. Es domāju, ka viss ir ļoti vienkārši jaunieši no mūsu reģiona, no Eiropas. Um, um, šie cilvēki jūtas savaldzināti, kad pie viņiem vēršas eh, šie uh, cilvēki, kas viņus pārliecina, ka pareizā ideoloģija ir tā, uh, kurai viņi šobrīd ir pievērsušies. Uh, tātad lūdzu nepārprotiet mani, jo ja mēs vēlamies cīnīties ar šiem jautājumiem, mums ir jānodrošina ilgtermeņa plāns, lai veiktu to pašu, ko Vācijā, Itālijā un citās valstīs 70. gados uh, paveica proti, ka ir nošķīrums starp teroristiem un pārējiem cilvēkiem. Ja mēs uh, nošķiram šos cilvēkus, tad mēs viņus izolējam no musulmaņu kopienas, un tas ir vislabākais veids, kā cīnīties ar šo problēmu. Represijas, protams, vienmēr ir nepieciešams, lai cīnītos ar šiem cilvēkiem, jo viņi ir ļoti, ļoti bīstami un ir nepieciešami uh, instru visi instrumenti, kas ir pieejami tiesiskuma ietvaros. Mēs nekādā veidā to neatrisināsim kopīgi dziedot uh, dažādas uh, uh, dziesmas un um, domājot tikai ideju līmenī, jo ir daudz jauniešu, kas uh, varētu justies tā, ka viņi varētu arī kādā brīdī pievērsties šīm ideoloģijām, un mums būtu pilnīgi noteikti par to jādomā jau savlaicīgi, domājot par nākotni. Es saprotu ka jautājumi par eh, manu darbību jaunajās struktūrās, kā komisijas pirmiem vicepriekšsēdētājiem un citās jomās, eh, nu, es saprotu, ka šie jautājumi ir pamatoti, taču vēlos uzsvērt, ka es eh, esmu jūsu rīcībā, jebkādām diskusijām, kas būtu nepieciešams šajā jomā sadarbojoties arī ar citiem komisāriem, lai nodrošinātu konsekvenci starp uh, dažādiem portfeļiem, lai mēs varētu nodrošināt uh, pilnīgu koordināciju un lai visi komisāri varētu veicināt savstarpēji savas, uh, savu aktivitāšu veiksmīgu īstenošanu. Un, kā jau minēju, pamatiesību, cilvēktiesību un tiesiskuma aizsardzība ir pamatakmens jebkam, ko mēs darām, jo pretējā gadījumā zāles būtu vēl sliktāks par pašu slimību, ja mēs pārkāptu tiesiskuma principu Eiropas Savienībā. Tālāk par pasažieru datu reģistru. Runāšu skaidri. Ļoti bieži jūs atsaucaties uz tiesas atzinumu, taču nav tiesas atzinuma par uh, pasažieru datu reģistru. Ir Eiropas Sanības tiesas atzinums par uh, datu uzglabāšanu, bet nav par PDR. Tādēļ šeit tas ir skaidri jānošķir. Protams, komentāri par PDR tiks uh, pienācīgi ņemti vērā. Mēs grasāmies mainīt pašreizējo situāciju, kas ir ļoti nepatīkami visām iesaistītajām pusēm, jo komisija bieži vien ir eh, priekšlikums, eh, parlaments savukārt saka, ka nevēlas eh, strādāt ar to, un padome ir neapmierināta, jo nav rezultāta. Komisārs Avramopoulos arī runās ar parlamentu par to, kā mēs strādāsim šajā jautājumā, un šie jautājumi būs jādiskutē ar Avramopoulos kungu Un mēs vēlamies uzsvērt to, ka šis jautājums ir svarīgs, par to ir jādiskutē. Un PDR ir nepieciešams, jo mēs uzskatām, ka ir pievienotā vērtība Eiropas Savienības eh, pasažieru datu reģistram. Ja mēs eh, vēlamies eh, dalīties informācijā ar ASV, tad tas varētu būt iespējams, un mēs varētu arī dalīties informācijā starp Eiropas Savienības dalību valstīm un citām Eiropas valstīm. Tālāk par um, trešo valstu imigrantiem un um, patvērumu meklētājiem. Ja mēs uh, neraugāmies uz šo jautājumu pietiekami rūpīgi un ja neesam gana precīzi kritēriju ziņā, tad um, mēs uh, um, skatāmies uz šo problēmu no nepreizā rakursa. Ir uh, pamatoti uzsvērt, ka būtu e, jānodrošina tas, e, lai nebūtu sasteigts e, politikas šajā jautājumā. Es domāju, ka nav gandrīz nevienas dalībvalsts, kurai nebūtu problēmu ar šo jautājumu. Es domāju, ka tagad ir pēdējais brīdis, lai mēs tiešām beidzot uh, nākt klajā ar tādu visaptverošu pieju, lai mēs uh, runātu par uh, patvērumu jautājumu, kas ir ļoti steidzams, taču risinot šīs problēmas, mums būtu ļoti uzmanīgi jāraugās, lai mēs neizskaustu to migrāciju, ko mēs vēlamies. Tādēļ abi šie jautājumi ir jāskata kopskatā. Un mēs tātad nāksim klajā ar Avramaplos kungu ar tādu visaptverošu pieju, jo Eiropas sabiedrībai tiktu nodarīts ļoti liels ļaunums, ja mēs nenodrošinātu skaidru, stingru patvērumu politiku Un tas būtu tikpat liels kaitējums, ja mēs um, arī ierobežot to migrāciju, kas ir nepieciešama mūsu tautsēmniecībai. Tālāk par Ungāriju. Ko es darīšu? Un es domāju, ka tā ir komisijas loma. Izmantošu visus instrumentus komisijas rīcībā, lai skatītu specifiskus uh, cilvēktiesību tiesiskuma jautājums visās dalību valstīs, kur tas ir nepieciešams, tā skaitā arī Ungārijā. Es domāju, ka komisijai ir jārīkos ļoti precīzi, jāskatās uz ļoti konkrētiem jautājumiem, un mēs zinām, ka ir šie konkrētie jautājumi, kas ir izcināmi dažādās valstīs. Tajā pat laikā nenāksim klajā ar plašiem sabiedriskiem publiskiem paziņojumiem, kas liks trešajām valstīm teikt, nu ko, tagad mums bija boss Maskavā, kas teica, ko darīt, tagad uh, Briselē mums boss saka, ko darīt, un gala beigās uh, tās nenoved pie uh, tiesiskuma situācijas uzlabošanas. Es sekošu Maksanders Stūli, man baltiskā tēva piemēra, kurš teica, ka ļoti precīzi jāanalizē situācijas. Uh, ja ir analīze, bet ja dalība valsts nevēlas iesaistīties problēmas risināšanā, tad par to runāt publiski un nāk klajā ar konkrētiem pasākumiem. Un tieši tā es esmu iecerējis rīkoties. Arī Ungārijas gadījumā, jebkuras cits valsts uh, gadījumā, kur tas ir nepieciešams. Data aizsardzība. Ar ko runāt par datu aizsardzību? Es domāju, tas ir kas tāds, par ko šodien jau esat runājuši ar Jurovas kundzi, ar komisāru Jurimu. Nē, mēs runājām par to, jā, bet. Es nezinu, vai Mēs uh, ievēram laikdienu līdz 6.30 mums ir laiks. Vēl ir 23 cilvēki, kur vēlas izteikties. Labi, tad pielikšu punktu tagad un atgriezīsimies vēl pie jautājumiem vēlāk. Un. Uh, Kodolīgums arī ir talanta māsa. Jā, jūs esat uh, ļoti spēcīgs, tas ļoti labi, un tur iemācījāmies no Jūrovas uh, uzklausīšanas. Par Ungāriju vēl runāsim, tad, tad ir vēl uh, deputāti, kas vēlas izteikties. Nākamajā jautājuma ciklā kolēģi aicinu pieturēties pie pusminūtes. Jums 6.30 ir jābeidz. Ja pil, tulki pieļaus, tad vēl tad, tad desmit minūtes papildus varam, bet jūs vēl vēlties arī piedalīties vēlākos pasākumos, jūs noteikti to varat darīt. Bet, ja kurā gadījumā mums līdz 6.30 ir jābeidz. Un tagad ir jāsaka Tomas. Tomas. Priekšsēdētāji kungs, liels paldies par šo prezentāciju, kas ir ļoti interesanta un aizraujoša. Atkal jūs mūs nepieviļat. Konkrēts jautājums. Parlamentā mēs daudz runājām par valstīm, kur netiek respektētas cilvēktiesības. Vakardien atgriezos no Norvēģijas. Uh, kur eh, bērni tiek izņemti no savām ģimenēm. Runa par eh, Čehu ģimeni, Mihalaku ģimeni, kur eh, mē, Mārte vairs nevar tikties ar saviem bērniem. Viņa apsūdzēja dažādos dzimumu noziegumos, tas netika pierādīts tiesā, taču par spīti tām Norvēģija neļauj mātei. Jo, rūpēties par saviem bērniem. Un tās nav tikai Čehijas gadījums, tāpat ir arī Slovenijā, Igaunijā, Polijā, citās valstīs. Ko darīsiet šo ģimeņu labā? Tās ir Eiropas ģimenes, kurām ir Eiropas pases. Ko varam darīt, lai izvairītos no šādām situācijām? Paldies! Paldies, Tamas, paldies par to, ka pieturies pie laika. Komisārs man informēja, papildus informācija, 6.30 viņam jādodas prom, lai paspētu uz līdmašīnu, līdz ar to laika ir maz. Minūte, minūte 30 maksimums. Sofija Intevelda, paldies priekšsēdētāji, darīšu, ko varēšu. Godētais komisār kungs. Jūs runājāt par tiesiskumu, ka tas ir absolūti svarīgi, tā ir Eiropas kvintesence un substance. Uh, Bet kādēļ jūs uzskatāt, ka ar Eiropas Savienības dalību valstīm pietiek ar šiem maigo uh, diplomātiju var piemērot? To jau piemēro darbā ar uh, valstīm ārpus Eiropas Savienības. Mēs to redzējām ar Ungāriju. Šī mīkstinātā diplomātija nestrādā, ir nepieciešams saistoši instrumenti. Mēs uh, skatām demokrātiju kandidātu valstīs, tas jādara arī attiecībā uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Par PNR jūs teicāt, ka tas ir nepieciešams un samērīgs, taču likumi neprasa, uh, lai jūs par to domātu, bet lai jūs to pierādītu. Tādēļ ir nepieciešams no jauna pie tā strādāt un par Schengenu vienlietas nesaprotu. Uh, saiknē ar pēdējo dieru drošības situāciju, jo es iedomājos, ka jūs noteikti izdarīsiet spiedienu uz Nīderlandes valdību, kurā piedalījāties līdz pavisam nesenam laikam, kas bloķē Bulgārijas, Rumānijas iesaistīšanos. Paldies! Van Fernando? Paldies priekšsēdētāji! ļoti interesanti uzklausīt jūs sacīto un uh, uzkla interesanti uzklausīt arī atbildes. Bet jautājums tagad par uh, Cilvēktiesību konvencijas ratifikācija. Es uzmanīgi iepazinos ar Eiropas Savienības tiesas atzinumu 18. decembrī, un tur ir vairāki jautājumi. Uh, 344 pāns par Eiropas Savienības darbību, Eiropas politika, ārlietās, aizsardzībā. Taču ir vēl viens svarīgs jautājums. Eiropas Savienības institūciju gatavība arī dalīties savā piekritībā jurisdikcijā eh, cilvēktiesībās eh, ar Strasbūras tiesu. Tā ir pirmā reize, kur eh, cilvēktiesību tiesa viņiem vērā ģenerāla advokāta ad rekomendācijas. Viņš iestājās pār ratifikāciju 28 dalību valstis arī jo, runā par šo ratifikācijas procesu, bet uh, tiesa norādīja, arī noteicos pamatus par jurisdikciju. Bija nepieciešami pieci gadi, pieci gadi sarunu. Kādi būs termiņi, kā lai pārkāpjam, pārvaram šo lielo šķērsli, kādu minēja Eiropas Savienības tiesa attiecībā uz uh, cilvēku tiesību konvencijas ratifikāciju Radevkungs. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Gudētājs vicepriekšsēdētāja Timerman 2014. gada februārī komisija nāca klājā ar pretkorupcijas ziņojumu Eiropas Savienībā. 2014. gada martā komisija prezentēja arī kopīgais tiesisku mehānismu. Iepriekšējais komisija šīs abas iniciatīvas demonstrēja to, ka nepieņemami Eiropas Savienības dalību valstīm sistemātiski apšaubīt to, kā darbojas institūcijas, un ir arī jāizvairās no dubultiem standārtiem, kas Uh, bija spēkā vien tādās valstīs kā Bulgārijā, lai cīnītos pret korupciju. 2017. gadā padome lēma aizstāt tiesisku mehānismu ar dialogu, dialogu, kas tiks īstenots vienreiz gadā, balstojoties uz objektivitāti, nediskrimināciju, izdalību valstu līdzvērtīgu attieksmi. Uh, Tātad uh, eh, dialogs, kas jābalsta uz pierādījumiem, kas, kur jārespektē arī dalība valsts nacionālās identitātes. Šajā kontekstā vēlētos uzdot sekojuši jautājumu, vai dialoga izveida un tas, kā Eiropas komisijas tiesisko mehānismu priekšlikums praktiski tik noraidīts, noveda arī pie sadarbības pārbaudas mehānismu atcelšana atcīvos Bulgāriju. Vai jūsu prāt? Tas bija nepieciešams šo mehānismu vajadzēja ņemot vērā, kā tas bija nebija efektīvs. Un vai nevajadzētu tomēr izbeigtēt politiku, kur vienkārši norādām uz valstīm ar pirkstu? Paldies, lūdzu, ievērojiet sev atvēlēto laiku. Čekī kungs. Vispirms Gomeša kundze komisāra kungs. Jā, es domāju, komisija kaut ko var darīt, lai mudinātu dalību valstis un dalīties arī um, izlūk datu jomā, izvairīties no dublēšanās. Nevajadzētu um, kopēt sliktākos dalību valstu piemērus ir uh, izlūkdienesti dažādos ģenerāla direktorātos, un īpaši nesadarbojas. Cik daudz cilvēku, piemēram, arābu valodā var sekot tam, kas notiek sociālajās tīklos, un es biju šokēta, kad dzirdētu bildi PNR Eh, kā tas būtu palīdzējis Francijas valdībai. Ir jāizbeidz esošais haus, kur ir 15 dažādi PNR. PNR nav burvju risinājums, ne jūs, bet, bet jā, tiešām šīs lielas uh, liels aktuāls jautājums. Tad ir jārunā par privātām civilē, civilajiem lidojumiem, kur CIA lietā spēlē dramatisku lomu un apdraudēja mūsu drošību, un iespējams, ka joprojām apdraud. Um. Paldies! Martina Andersen, lūdzu. Centīšos ātri izteikties, daudz ko vēlos teikt, bet daudz ko jau ir teikuši kolēģi. Viena no lietām ir jūsu. Uh, veikt analīzi, it īpaši pieminot Vāciju un Ziemeļīriju, runājāt par izolāciju un tās uh, veiksmīgajiem rezultātiem, kā tas palīdzēja cīnīties ar terorismu, pēc jūsu vārdiem. Vēlos atgādināt dažas metodas, ko izmantoja, lai cīnītos tiesa bez aizturēšana, bez tiesas, cilvēktiesību advokātu slepkavošanu un tā tālāk. Tas viss notika tādēļ, ka bija šāda reakcija uz konfliktu. Un tas, par ko jūs runājat, tas noved pie tā, ka vienā kopienā 25 tūkstoši republikāņu kopumā bija jāsēž cietumā 100 tūkstošu gadu. Es pārstāvu lielāko partiju īrijā, kas tiek pārstāvēt arī Eiropas parlamentā, un arī es esmu pavadījis 13,5 gadus cietumā. Jums vajadzētu vēlreiz pārskatīt šo analīzi un padomāt, kur ir patiesie šī konflikta cēloņi. Dažas no šīm taktikām, kas te tika runātas, un ne tikai tās, ko jūs minējāt, tos, ko mēs dzirdam arī ziņās un par ko tiek runāts padomē, nu tas katrā ziņā mums nepalīdzē šajā ciņā, un, un jūs ir pietiekami daudz uh, pierādījumu tam, ka tas mums nenāks nekādā veidā. Tā kā jā, es zinu, ka jūs runājat par plašāku situāciju. Aksels Voslūdzu. Paldies! Es vēlos arī atgriezties pie pasažieru datu reģistra. Ir šis eh, priešlikums un mūsuprāt, mēs esam redzējuši, ka referents ir bijis ļoti elastīgs, runājot par drošības eh, pakāpi, bet joprojām trūkst politiskās gribas, lai patiešām šo uh, lietu īstenotu. Vēlos atgriezties pie vienas lietas, ko jūs minējāt par to, ka dalība valstis ir vīlušās. Manuprāt, ja mēs tuvākajā nākotnē nespēsim panākt Eiropas regulējumu šajā jautājumā, tas nozīmē, ka lielākā daļa dalību valstu negaidīs uz to. Varbūt tāds ir viens no iespējamiem secinājumiem. Vēl tāds sarežģītāks jautājums - tas savstarpējā uzticība starp dalību valstīm. Mēs šeit runājam par tiesību aktu īstenošanu un kontroli. Manuprāt, šobrīd konkrēta apstākļu un krīžu dēļ šī uzticība mazinās. Mums ir par to jādomē Mēs domājam arī par subsidaritāti un globalizāciju, un mans iespējas ir tāds, ka šīs uh, ievērojumās pārmaiņas būtu jāpadara elastīgākas attiecībā uz subsidaritāti. Džozef Vaidin lūdzu. Paldies! Vēlos atgriezties pie Šaliebdo jautājuma. Mums jāpārliecinās par to, ka tiek darīts viss iespējamais, lai turpmāk šādas uzbrukumi nebūtu iespējami, kā tas tika darīts, piemēram, pēc 11. septembra. Man šķiet, ka nav nekas jauns piedāvāts šajā cīņā pret terorismu. Eh, ar to, kas tiek ka piedāvāts, ir par maz. Mums ir Eiropola aģentūra, varbūt viņi varētu kaut ko vairāk darīt attiecībā uz eh, izlūkošanu un izmeklēšanu. Mēs esam dzirdējuši, ka trūkst finansējumu kopējām izmeklētāju komandām. Tāpat ar pasažu datu reģistru lietas nevedās. Un deradikalizācija. Kāda gan vispār ir iespēja to īstenot Eiropas līmenī, protams, paraugu praksa ir svarīga arī šajā ziņā. Un pēdējais pēc šiem uzbrukumiem mēs eh, secinājām, ka ieroči tika iegādāti Beļģijā iespējams ir nepieciešams harmonizēt arī tiesību aktu attiecībā uz ieročiem Eiropā. Nākamā runātāja lūdzu. Paldies, priekšādā kungs. Laipni lūgts Timerman kungs. Iesākumā vēlos teikt, ka esmu ļoti priecīgi dzirdot to, ka jums ir pareizs līdzsvars starp drošību un pilsoņu brīvību. Vēlos atbalstīt arī jūsu centienus vienkāršot, racionalizēt mūsu tiesību aktus un vēlas jautāt, kā tas ietekmēs konkrēti Libe komiteju. Es, protams, gribu dzirdēt par to, kas tiek gatavots. Mēs esam dzirdējuši par to, kas ir izdarīts, par to, kas iesprūdis uh, padomē. Jurova kundze jau runāja par diskriminācijas direktīvu, par datu aizsardzības direktīvu, par to mēs daudz runājām, par to neatkārtošu. Es vēlētos vairāk uzzināt par piekļuvi dokumentiem jo šis jautājums ir iesprūdis padomē, bet tas nav pieņemami, jo tā ir mūsu sasaist ar pilsoņiem, tas mm, jautājums par caurskatāmību, tur jāvirzās uz priekšu. Ja vēlties runāt par prioritātēm, tad es neteiktu, ka Eiropas prokurors nav prioritāte. Ir citas lietas, kas būtu uh, jāpātrina, kā Jūrovas kundze minēja, par uh, aresta orderi varbūt vajadzētu panākt, lai tas labi darbojas, pirms veidojam citas struktūras. Un tālāk es vēltos parunāt par bērniem. Mēs piedāvājam, pieņemam rezolūciju, kur aicinām komisiju izveidot strateģisku ietvaru un rīcības plānu attiecībā uz to, kā iekļaut eh, bērnu tiesību jautājumus visos mūsu darbos. Es vēltos zināt, kā tas tiks panākt un kā tiks veikts koordinācijas darbs dažādos komisijas dienestos šajā sakarā, un lai komisija uh, tūlīt pabeigšu priekšsētāji, skatīs iespēju vienpusēju pie, piekļaušanos ANO konvencijā par bērnu tiesībām. Nākamais runātājs. Visprezid. Paldies. Um, sveicināti. Vicepriekšsēdētā kungs, um, nu man jāatzīst, ka iepriekšēji runātāji jau teica to, ko es vēlēju sacīt, taču varbūt ir labāk atkārtot divreiz jo tas ir svarīgi. Jūs jau minējāt um, arī pamatiesības un um, cilvēktiesības um, bērnu tiesību jautājumā, vai jūs uzskatāt, ka būs iespēja izveidot tādu stratēģiju Eiropas līmenī bērnu tiesību aizsardzībai visās jomās, te runa ir par tādu visaptverošu, transversālu pieju, kas ietver arī jūsu ģenerāldirektorātu un jūsu portfeli. Un, protams, arī jautājums ir par to, uh, kā Eiropas Savienība varētu pievienoties ANO konvencijai par bērnu tiesībām. Un, vicepriekšsādātā kungs, uh, es jūs uh, ļoti rūpīgi klausījos un tāpat arī ļoti uzmanīgi sekoju līdzi komisāru kolēģijas eh, eh, lēmumiem un secinājumiem, un eh, tāpat kā Žuros kundze, un tāpat kā valstis un valstu iedzīvotāji pēc šiem barbariskajiem notikumiem, kurus piedzīvojām Francijā, tas iekļaujas virknē citu teroraktu, kas ir notikuši jau arī citur Eiropas Savienībā. Jūs teicāt, ka PDR būtu viena no prioritātēm, taču no otras puses īsti nesaprotu, kā reaģēt, reaģēt uz to, ko teicāt, ka ir uz to, ko jūs teicāt par to, ka ir nepieciešams steidzami panākt šo līdzsvaru starp um, brīvībām un uh, cīņu ar terorismu. Atvainojos, ka runāju tik uh, gari. Natalie, you always apologize. Jā, nu jūs vienmēr atvainojaties, bet uh, ar to vien nepietiks. Jo mēs vairs nevaram atļauties divas minūtes, jo mums būs jādodas prom, bet pirms tam mēs vēlamies uzklausīt vicepriekšētāju atbildes. Silvija lūdzu. Bet tagad vienu minūtu vai pusotru minūtu citādāk citiem nāksies vilties. Jā, danke schön. Uh... Paldies, priekšvētāji. Komisāra kungs. Es aicinu jūs likt lietā visus iespējamos instrumentus, lai nodrošinātu uh, pamatiesības un tiesiskumu Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka jums uh, ir šāda atbildība. Ir arī, protams, agrīnais rīnāja mehānismus, ko jūs esat uh, izmantojis, bet es aicinātu vēlreiz uh, to izskatīt, un kā arī Vikstrēns kundze pirms manis teica, jāpārliecinās, ka šis mehānisms ir pietiekams. Mēs nevēlamies uh, nonākt situācijā, ka pret mazākumu tautībām tiek vērsta at, šī attieksme. Manuprāt, cilvēkiem jābūt pilnīgai brīvībai attiecībā gan uz reliģiju, gan citiem lietām. Ja mēs nevēlamies kā cilvēki tiek atstumti no mūsu sabiedrības, no darba tirgus, ir jāuzdod jautājums, kādēļ cilvēki slīgs radikālismā. Mums ir saulaicīgi jārīkojas, mums ir nepieciešama politiska diskusija un mehānismi, kas tiešām var vērsties pēc šādām politiskām nostājām. Solgarkungs, lūdzu. Paldies! Pēdējo piecu gadu laikā komisijas darbība neatbilda nacionālo mazākumtautību cerībām. Attiecībā uz to, ka tiks panākta vienlīdzīga attieksme pret visiem, joprojām šie cilvēki jūt, ka pret viņiem izturās kā pret otrkārtas pilsoņiem, piemēram, izglītības un veselības aprūpas ziņā, un bieži vien viņu pamatiesības, piemēram, īpašumtiesības netiek ņemts vērā. Kāda ir jūsu, kāds ir jūsu uzskats par to, ka varētu izvirzīt kriterijas dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka šie pilsoņi arī varētu pilnībā saņemt, izmantot savas līgumā paredzētās tiesības? Paldies, Albrecht kungs, paldies, eh, Timen, Timermana kungs. Manuprāt, mēs esam viensprātis, ir jābūt piekļuvē personu datiem, ir jābūt ļoti tāliem šai piekļuvei, lai varētu nodrošināt uh, policijas darbu un kārtības sargu darbu. Bet šai piekļuvei ir jākoncentrēs uz to, kur pastāv riski un aizdomas. Un ko mēs darām? Mums ir likts galdā priekšlikums par pasažieru datu analīzi un uzglabāšanu, ko piedāvāja iepriekšējā sasākuma Malstrēms kundze, proti uzglabāšana un automātiska profilēšana kas tiktu vērsta pret katru pilsoni, kas ceļotu Eiropas Savienības ietvaru eh, robežās vai iebrauktu tajā. Tas ir nesamērīgi un neatbilstīgi pamattiesībām par datu aizsardzību, ku par eh, kura runāja tiesa pagājušajā gadu. Un tas attiecas ne tikai uz telekomunikāciju datiem, bet uz personu datiem kopumā. Protams, tas attiecās arī uz eh, PDR. Un neviens tiesību eksperts, kurš analizē šo atziņumu, neko e, citu nav secinājis. Šāda visu datu paturēšana nav iespējama. Ir nepieciešams precizēt, ir jābūt sasaistē ar risku, ar kādu konkrētu teritoriju vai kādai citai pagaidu sasaistē. Ja tas netiks darīts, tad šis priekšlikums atkal nebūs likumīgs un atkal nonāks tiesā. Ja nevēlties e, apšaubīt uh, tiesisko pamatojumu, kas ir apšaudīts gan Luksemburgā, gan Strasbūrā, proti, ka tas nav saskaņā cilvēktiesībām, nu tad nācija klāja ar jaunu priekšlikumu, kas e, balstās uz reāliem riskiem un aizdomām, un tas būtu daudz efektīvāk nekā vienkārši uzkrāt milzu datus, un tad šajā sienu kaudzē ādata mūžam neatrast. Nākamais runātājs. Stīvens kundze. Paldies! Um, es vēlos uh, pirmkārt uh, sacīt to, ka jūs uh, esat atbildīgs par šo horizontālo redzējumu cilvēktiesību jomā Eiropā. Mēs um, visi šobrīd sadarbojamies cīņā ar terorismu ar imigrāciju saistītajām problēmām, ar cilvēkiem, kas atgriežas no Sīrijas un tā tālāk. Ir ļoti daudz arī emocionālu aspektu un um, satraukumu sabiedrībā, taču jautājums, ko vēlos uzdot, ir šāds. Kā jūs prāt veidosies uh, saiknes starp uh, Eiropas Savienību un ANO konvenciju par uh, cilvēkiem, kam ir ierobežotas tiesības. Kā komisija ar padomi grasās progresēt šajā jomā, lai ANO eh, šis, šis, šis ANO vienošanās tiktu panākta un lai mēs varētu pievienoties eh, šai hartai. Kā jūs, prāt, varētu virzīties eh, šajā jautājumā, kas eh, notiks ar cilvēkiem, kas cieši no dažādām invaliditātes problēmām, eh, jo cilvēkam ar invaliditāti ir nepieciešama arī uzmanība un nepieciešams nodrošināt pilntiesīgu viņu tiesību ievērošanu. Nākamā runātāja. Paldies. Paldies par jūsu sacīto un paldies, ka ieradāties, eh, Timermana kungs. Un tad runājot eh, par eh, dalībvalstiem, kas neievēro Eiropas Savienības cilvēktiesību um, um, pamatvērtības, kā piemēram Rumānija un citās valstīs, līgumā ir dažādas iespējas, kas ir paredzētas, lai sankcionētu šāds valstis. Tāpat ir bijusi arī pārkāpuma procedūra, kas sākās 12. gadā pret Ungāriju. Kāda tad ir pašreizējā situācija? Un, protams, jautājums arī par Parīzes uh, teroristu uzbrukumiem. Ko mēs varam darīt dalību valstīs, lai uzlabotu drošību? Viens uh, no veidiem būtu uh, pastiprināt sodus eh, un nodrošināt eh, lielāku kontroli uz robežām. Es eh, domāju, ka jāuzsver tas, ka Zviedrijā šobrīd ir vietas, eh, kur atgriežas eh, ārvalstu kaujinieki, un es eh, domāju, ka viņiem vajadzētu liekt piekļuvi darba tirgumu. Labi, palikušie pieci runātāji, lūdzu, runājiet tikai vienu minūti, lai mēs varētu tiešām arī saņemt atbildes no Timerman kunga. Lūdzu, vai varat runāt vienu minūti? Jā. Komisāra kungs, vēlos. Uh, atsaukties uz eh, nesenajiem traģiskiem notikumiem Parīzē. Saskaņā ar eh, ziņās sacīto ir pieauga neusticība kultūra, citām eh, kultūras grupām un kultūras minoritātēm. Un ir nihilisms un dažkārt pat ekstrēmisms, kas rodas sabiedrībā. Dažkārt tas ir rezultāts politikai, kas veicina tikai vairākuma kultūras atzīšanu. Šī neusticēšanās skar ne tikai imigrantu, imigrantu kopienas, bet arī tradicionālās nacionālās minoritātes. Pirms kāda laika lūdzu norādīt uh, jūsu uh, birojam, kas tad ir tas atbildīgais cilvēks, kas uh, strādā ar jautājumiem nacionālo minoritāšu jomā. Un bija arī nacionālo min minoritāšu jautājums. Jā, paldies, sapratām. Nākamais runātājs, jo mums vajag arī atbildi. Vai jūs vēlaties atbildi? Man būs tikai viena minūte. Timerman kungs, daudz jau tika minēts eh, terors, eh, drošība, draudi drošībai pret uh, ebreju izcelsmes uh, cilvēkiem, teicāt, ka nepieciešama lielāka sociālā komponente un arī apmācība šajā jautājumā, bet eh, nu kā tad var būt tā, kā ir tik liela radikalizācija šo jauniešu vidū? Viena lieta, kas netika šodien minēta. Vai tam ir kāds saikne ar islamu? Paldies, eh, ka runājāt īsi. Eh, nākamais runātājs vai varat runāt īsi? Jā, paldies, priekšsēdētāji, paldies, Timerman kungs, par jūsu klātbūtni. Un ierašanos šeit, Libe. Es eh, kopā ar kolēģiem jau uzdevu jautājumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Mēs piefiksējām to, ka varbūt mūsu iniciatīva tika sajaukta citām iniciatīvām, taču es priecājos, ka jūs mūsu iniciatīvu uztvērāt atvērti, un es gribētu jautāt, kā. Vēlētos jautāt, kāda ir jūsu attieksme pret to, ja tiktu iesniegts eh, konkrēts eh, likumdošanas eh, projekts no mūsu puses. Un jūs arī oktobrī atbildījāt mums uz jautājumiem, un kāda ir jūsu nostāja šobrīd? Paldies! Mērs kundze, vai varat runāt vienu minūtu, lūdzu? Jā, paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies Timerman kungam par. Um, ierašanos eh, gribētu atgriezties pie ārējām robežām un Schengens jautājumu vajag lielāku drošību, bet kā tad to īstenot, kā panākt to, vai būtu daži cilvēki jāsūta uz viņu izcelsmes valstīm, vai jāizraida, ja viņi ir nelegāli Eiropas Savienībā. Tālāk, eh, ko darīt ar eh, Schengenas zonu ļoti bieži. Uh, Teroristi izmanto Schengenes zonu, lai iefiltrētos mošajās, skolās, vai būtu jāīsteno pastāvīga kontrole ārējās robežās, vai arī vispār jāatsakās no Schengenes. Jums ir kāds cits viedoklis, tad kāds, jo mēs nesen dzirdējām, ka mēs atgriezīsimies pie Eiropas ārlietu ministrijas eh, jēdziena, un tad kāda ir pašais situācija? Paldies! Varbūt eh, dažus jautājumus varēsit eh, skatīt un uz tiem atbildēt rakstveidā. Varbūt par PDR un citiem jautājumiem, jo mēs jau ar Avram Paulus kungu tiksimies 27. datumā. Un ir daudz bažu par šo jautājumu, tas ir saprotami, tādēļ varbūt sagatavosim to arī rakstveidā, jo pretie gadījumā nebūs iespējams atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Varbūt izvēlieties dažus eh, jautājumus un eh, saprotam, ka būs uz dažiem jāatbild arī rakstveidā. Būšu ļoti pateicīgs, ja varēsit to darīt. Paldies par PDR. Nu, es atkārtošu vēlreiz. Es saprotu, ka ir atšķirīgi viedokļi arī šajā komitejā par PDR. Mēs um, piedāvājam to, lai komisārs Abramopuls varētu mēģināt uh, kopā ar jums panākt kaut ko, kas varētu gūt vairākumu parlamentā. Viņš par to ar jums diskutēs, un es nerīkotos pareizi, ja es eh, sasteigtu šo jautājumu, jo pretie gadījumā nebūs šīs diskusijas. Ir jādiskutē par šo jautājumu, un jūs to arī darīsiet. Es eh, nekad neesmu teicis, ka PDR atrisinās visas mūsu problēmas eh, terorisma jomā. Tas tā nav. Un tāda arī nekad nav bijusi komisijas nostāja citas starpā. Par Eiropas eh, cilvēktiesību konvenciju, arī šajā jautājumā man ir jābūt eh, piesardzīgam un man ir tāda procedurāla atbilde, jo mēs šobrīd esam procesā izpētot eh, tiesas atzinumu un um, ir bijis ļoti mm, sīks un pietiekami detalizēts atzinums un tādēļ mums ir jāizstrādā vispirms reakcija uz šo atzinumu, un pēc tam mēs arī varēsim domāt par tālāko etapu. Taču, jebkurā gadījumā, šis ir ļoti svarīgs jautājums, un arī par šo jautājumu komisija ir apņēmusies diskutēt ar parlamentu. Tālāk uh, par uh, radikalizāciju un deradikalizāciju. Es um, uzskatu, ka gan izglītība, gan struktūra fonda, gan dažādi veidi aktivitātes, kuz, kuras mēs veicam dalībvalstīs ar sociālo un publiskā dialoga efektu, tas viss veicina dialogu starp reliģijām un baznīcām, un mums ir jāiesaistās, jo tas ir ļoti svarīgi ir ļoti svarīgi, lai musulmaņu ticības cilvēki, cilvēki saprastu, ka viņi ir daļa no Eiropas, ka viņi ir laipni lūgta Eiropā, ka viņi piedara Eiropai, ka viņi jau gadu simtiem ir tā piedarējuši, un neviens komisijā neuzskata, ka problēmas risinājums būtu tad, ja viņi pamestu Eiropu. Eiropa pastāvēs tikai tad, ja tā respektēs uh, savu uh, daudzveidību un um, nekādā veidā nav iespējams uzspiest uh, savu viedokli citiem. Fundamentālisms un radikālisms uh, rodas tāpēc, ka cilvēki nevēlas pieņemt daudzveidību un ar cīņu sturēties pret citām ticībām. Un tas skar mā, eh, ne tikai musulmaņu kopienas minoritāti, bet arī citus cilvēkus. Andrejs Brievīgs eh, nebija musulmanis. Tātad ir cilvēki, kas nevēlas cienīt citu viedokļus, un tas ir ļoti bīstami, un tādēļ Eiropai ir jārīkojas. Jā, ir problēma Eiropas iekšienē, ir debates, eh, kas šobrīd norisinās iekšienē, taču es atsakos apgalvotu ka šie pāris miljardi cilvēku būtu pie vainas, ka viņu ticība būtu pie vainas. Ir svarīgi iesaistīt visas ticības, visas baznīcas, un visās pusēs ir šī problēma. Tas ir jāapzinās. Fanātisms kas bija gadsimta sākumā, balstījās uz komunismu, fašismu, nacismu, un tam nebija nekāda sakara ar reliģiju, bet sakas bija tieši tāds pašas, tika nogalināti tūkstošiem cilvēku. Tādēļ mums ir liela atbildība pret mūsu pašu vēsturi. Runājot par bērnu tiesībām un ANO konvenciju, nu tie tāda tiesiskā pamata problēma. Es īsti par detaļām tagad nevarēšu runāt, bet šķiet, ka ir problēmas ar tiesisko pamatu. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk eh, kā vērtību kopienai domāt par mūsu bērnu aizsardzību, un šobrīd sabiedrībai varbūt ir eh, grūtības eh, cīnīties ar izmaiņām sabiedrībā, un kad es redzu, ka tik daudz cilvēku jauniešu un bērnu, kas eh, neiet skolā, tas ir nepieņemami. Tālāk par minoritātēm. Es esmu pilnībā pievērsties šim jautājumam. Jūs runājāt par nacionālajām minoritātēm. Man ir pieredze arī šajā jomā. Eh, arī manā karjerā esmu ar tos eh, saskāries. Un viena no šīm minoritātēm ir romu minoritāte, kas Uh, saskars ar da dažādām problēmām, un es esmu apņēmies uh, risināt arī šos jautājumus, tāpat kā ebreju kopiena un citas uh, minoritāšu kopienas um, ir daļa no mūsu sabiedrības un ir jānodrošina šo minoritāšu tiesību ievērošana. Tālāk tiesiskuma mehānisms. Nu, jā, politiski uh, Mēs te varētu runāt par tādu kā skandālu, bet uh, no tiesiskā instrumenta viedokļa, uh, kā tad uh, mēs varētu rīkoties? Mums ir jārunā ne tikai par tiesiskajiem instrumentiem, bet arī par politisko debašu līmeni. Tādēļ mums ir nepieciešams politisks pamats šīm diskusijām par cilvēktiesībām padomēm. Un komisijai ir instrumenti un izmantosim visus eh, tiesiskuma instrumentus, eh, kādus eh, līgums piešķir komisijai, lai sāktu dialogu ar dalībvalstīm un lai sāktu pārkāpumu procedūras, kad tas ir nepieciešams. Esam jau to darījuši pret Ungāriju pagātnē, kad komisija veica vēršanos pret ļoti konkrētiem jautājumiem. Un komisijas rīcībā nav iespējas eh, izveidot tādu holistisku pieju pret dalību valstīm, jo, ja mēs skatāmies eh, reāli, tad eh, ļoti bieži konkrētajā dalību valstī viss it kā atbilst tiesiskumam, taču kontekstā skatoties ir sekas un ir negatīvas sekas uz eh, tiesiskumu kopumā ilgtermiņā. Tādēļ uh, ir nepieciešams, protams, skatīties kontekstā, un mēs sadarbosimies ar parlamentu, lai to arī darītu. Es atbildēju jau uz jautājumu par islamu, un uh, tālāk par Schengenu. Mēs uh, jau runājām par šo jautājumu, un Nu, tas nebūs, tā nebūs tāda kā sudraba lode, kas tagad atrisinās uh, visas problēmas. Tās nebūs universāls uh, zāles, kas uh, ārstēs visas slimības. Mums uh, ir jāpārveido sistēmas elementi, lai nodrošinātu lielāku drošību tajā pašā veidā, nekādā veidā neapdraudot uh, cilvēku tiesību un brīvību ievērošanu, kā tas ir iespējams mūsu tiesību ietvaru kontekstā. Es eh, pilnīgi noteikti uzskatu, ka neaizsargātākie cilvēki ir pelnījuši lielāku mūsu uzmanību, un tieši šī iemesla dēļ šī komisija ir eh, pāršķīrusi lapu un Junkera iniciatīva piešķirta lielākas eh, iespējas investīcijām ir viens no risinājumiem, jo ne jau taupība ir vienīgais risinājums uz visām Eiropas Savienības problēmām. Ir jāsaprot, ka runa ir ne tikai par cilvēkiem ar invaliditāti, bet ar, arī par cilvēkiem, kas ir visneaizsargātākās kategorijas Eiropas Savienībā un kas ir vissmagāk skartas pēdējo gadu laikā. Un runājot tieši par invaliditāti, es vēlētos sniegt jums rakstveida atbildi, jo es tādējādi varētu precīzāk atbildēt uz jūsu jautājumu. Un visbeidzot, Es eh, nepiekrītu nevienam, kas eh, apgalvo, ka Schengenas likvidēšana un eh, nacionālo robežu pārbaužu atgriešana būtu risinājums. Tas būtu ārkārtīgi dārgs pasākums, ļoti bīstams solis un nebūtu efektīvs, jo tas radītu drošības problēmas un nebūtu vairs sadarbība tik liela un šādas uh, robežu pārbaudas nekādā veidā neaturēs cilvēkus ar jauniem nolūkiem iekļūt Eiropā. Lies paldies! Kolēģi, pirms doties prom, pateicos Francam Timermanim par uh, atbildēm, paldies par jūsu pacietību jautājumiem. Tagad tiek 6.30 uh, organizēts kokteilis. 12. stāvā